I think we can start. Domāju, ka varam ķerties pie darba. Ja, wir setzen jetzt unsere Sitzung fort. Turpināsim uh, no rīta uzsākto darba cēlienu. Wir setzen jetzt unsere Sitzung fort. Turpināsim no rīta iesākto darbu. Esmu ļoti priecīgs, ka pie mums ir ieradies Anrijs Matīs, Latvijas satiksmes ministrs. Latvija tagad ir prezidējušā valsts Eiropas Savienībā. Iepazīstinās mūs ar savām prioritātēm. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji Krāmerkungs, dāmas un kungi, godātie Eiropas parlamenta transporta komitejas deputāti. Man ir liels prieks šodien būt šeit un iepazīstināt jūs ar Latvijas prezidentūras prioritātēm transporta jomā. Latvijas vēsturiskā pirmā prezidentūra aizsākusies Eiropai ļoti interesantā un atbildīgā laikā. Eiropas iedzīvotāji ir nesen ievēlējuši jauno Eiropas parlamentu sasaukumu, apstiprināta jauna, ambicioza Eiropas komisija. Eiropas ekonomika lēnām atkopjas no globālās finanšu un ekonomiskās krīzes satricinājumiem, vienlaikus saskroties ar jauniem ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Viena no Latvijas prezidentūras horizontālām prioritātēm ir Eiropas izaugsmes atjaunošana. Transports neapšaubām ir viena no ekonomikas nozarēm ar visaugstāko pievienoto vērtību, kā arī izaugsmes potenciālu, kā infrastruktūras attīstības, tā arī jaunu multimodālu transporta savienojumu un pakalpojumu attīstības jomās. Šajā kontekstā Latvijas prezidentūra sakrīt ar nozīmīgu Eiropas iniciatīvu uzsāšanu ar tieši ietekmi uz transporta jomu Vēlos īpaši akcentēt Eiropas komisijas prezidenta Junkera finansējuma pakotnes apstiprināšanu, kuras ietvaros transporta infrastruktūra definēta kā viena no galvenajām prioritātēm, kas papildus Eiropas Savienošanas instrumentu darbības uzsākšanai, paver iespējas būtiski stiprināt Eiropas transporta infrastruktūru, novēršot iztrūkstošos transporta savienojumus un veicinot projektus ar vislielāko pievienoto vērtību Eiropas ekonomikai un iedzīvotājiem. Tāpat ir arī daudz nozīmīgi faktori, kas rada īpašas apstākļus un kontekstu Latvijas prezidentūrai transporta jomā. Piemēram, naftas e, tirgus svārstības, ģeopolitiskie satricinājumi un no tiem izrietošās transporta plūsmu pārmaiņas, Āzijas, Eiropas, sauszemes transporta koridoru strauja attīstība, Eiropas avio pārvadātāju konkurētspējas izaicinājumi globālās konkurences apstākļos, kā arī jauni izaicinājumi Eiropas jūrniecības nozarei. Dāmas un kungi, transports bija un būs viens no stūrakmeņiem, lai mēs veiksmīgi turpinātu būvēt iekļaujošu un konkurētspējīgu Eiropu. No mūsu kontinenta geogrāfisko īpatnību, tā iedzīvotāju interešu un globālā tirgus prasību viedokļu sabalansēta, bet vienlaicīgi uz nepārtrauktu attīstību vērsta, vienota un droša Eiropas transporta sistēma, kas ir balstīta uz inovatīviem un ilgspējīgiem infrastruktūras un loģistikas risinājumiem, ir ne tikai mūsu visu kopējs izaicinājums, bet arī nepieciešamība. Šai ziņā prezidentūra turpinās darbu pie likumdošanas iniciatīvām, kas vērsts uz vienotu un ilgspējīgu Eiropas Savienības transporta un loģistikas nozars spēles laukumu izveidi. Transporta plūsma, plūsmas gudra novirzīšana no sauszemes uz dzelzceļu un ūdens transportu ir viena no šādām iniciatīvām. Runājot par sauszemes transportu, Tā politikas mērķi ir nodrošināt efektīvu un drošu pasažieru un kravu transportu. Sekmēt telpu, kurā pilsoņi un uzņēmumi aktīvi piedalās šo mērķu īstenošanā. Ņemot vērā minēto Eiropas dzelzceļa tīklu nostiprināšanu, būs būtiska Latvijas prezidentūras daļa. Progress attiecībā uz 4. dzelzceļa pakotni ir kritiski nepieciešams Eiropas Savienības vienotās transporta telpas attīstībai Tādēļ darbs pie pakotnes ir definēts kā viena no galvenajām Latvijas prezidentūras prioritātēm. Prezidentūra ir gatava aktīvi strādāt ar šo būtisko uzdevumu un jau uzsākto starp institūciju diskusiju noslēgšanu attiecībā uz tehnisko pīlāru ir izvirzījusi par savu prioritāti transporta sektorā. Uzskatām, ka jau ceturtais trialogs, kas ir plānots janvāra beigās, nodrošina pareizo brīdi padziļināt diskusiju uzsākšanai par izšķirošo jautājumu attiecībā uz kompetenci sadali dzelzceļa uzņēmumu drošības certifikācijas un dzelzceļa apakšsistēma autorizācijas jomā Eiropas dzelzceļa aģentūras un Nacionālo drošības iestāžu starpā. Darbs pie tehniskā pīlāra ir cieši saistīts arī ar tirgus pīlāru. Lai nodrošinātu būtisku progresu attiecībā uz pārējiem pakotnes elementiem, Itālijas prezidentūras laikā uzsāktās diskusijas tiks turpināts arī Latvijas prezidentūras laikā. Kā pierādījums Latvijas prezidentūras nopietnai gatavībai panākt progresu attiecībā uz tirgus pīlāru, var apstiprināt, ka darbs padomē šogad ir sācies ar jaunu kompromisu tekstu prezentēšanu attiecībā uz PSO un pārvaldības priekšlikumiem, kas padomē tiks skatīti kopā. Komitejas priekšsēdētāja kungs, Ceturtās dzelzceļa pakotnes ziņotāju un ēnu ziņotāju, Eiropas parlamenta deputāti. Prezidentūra ir priecīga, ka padome un Eiropas parlaments ir vienoti mērķī panākt būtisku progresu attiecībā uz pakotni jau šī gada pirmajā pusē. Latvijas prezidentūra piedāvā atvērtu, skaidru un pragmatisku pieeju turpmākajam darbam. Eiropas Savienības padomei un Eiropas parlamentam ar Eiropas komisijas atbalstu jau tuvākās nedēļās būs nepieciešams identificēt un vienoties par efektīvākajām darba metodēm, kas attiecībā uz tehnisko pīlāru ļautu ne tikai atrisināt pēc iespējas vairāk atvērto jautājumu, bet arī noslēgt diskusijas par šo ļoti sarežģīto priekšlikumu kopumu jau Latvijas prezidentūras laikā. Es atkārtot apstiprinu, ka darbs padomas iekšēnē tiks turpināts pie visām pakotnes daļām. Prezidentūra paļaujas, ka arī turpmāk parlaments aktīvi iesaistīsies konstruktīvās un pragmatiskās diskusijās kas nodrošinātu jau uzsākto diskusiju noslēgšanu par tehnisko pīlāru tādējādi nodrošinot padomēji izdarīt savu mājas darbu attiecībā uz tirgus pīlāru. Turpinot sauszemes transporta jautājumus, Latvijas prezidentūra vēlas pateikties Eiropas parlamentā par konstruktīvo pieeju, kas nodrošināja iespēju Itālijas prezidentūras laikā panākt vienošanos par tā saucamo masu un gabarītu direktīvas, kā arī pārobežu sodu direktīvas priekšlikumiem un ļaus Latvijas prezidentūrai procedurāli noslēgt šos jautājumus. Minētās direktīvas praksē nodrošinās augstu sabiedrības interešu aizsardzības līmeni visiem ceļu satiksmes dalībniekiem starptautiskajā satiksmē. Turklāt tiks veicināt gan efektīvāku un aerodinamiskāku transporta līdzekļu izmantošanu autopārvadājumos, gan arī pārobežu sodu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem ceļojot dalībvalstī, kas nav reģistrācijas dalībvalsts. Ņemot vērā jautājumu būtiskumu, jūnija transporta padomē es labprāt noturētu ministru diskusiju par ceļu drošības jautājumiem. Valstoties uz Eiropas komisijas plānoto drošības stratēģijas pārskatu. Joprojām novērojam tendenci, ka sabiedrībā kopumā nepietiekami iesaistās ceļu satiksmes drošības problēmu risināšanā. Lai saglabātu vienlīdz augstu ceļu satiksmes drošības līmeni, Būtu jāveicina turpmāk Savienības iedzīvotāju izpratne par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, kas ir spēkā dažādās dalību valstīs. Pārējot pie darba padomē ar aktuāliem aviācijas priekšlikumiem, godātie kolēģi, ļaujiet man uzsvērt, ka Latvijas prezidentūra ir gatava turpināt darbu ar SES 2 e pakotni, un, ja laika grafiks to atļaus, arī laika nišu priekšlikumu. Es apzinos, ka šobrīd bloķējošais Gibraltāra jautājums nav transporta jautājums, un pēc būtības nevar tikt atrisināts Latvijas prezidentūras laikā. Es respektēju visu Eiropas Savienības dalību valstu intereses un ceru uz komisijas, dalību valstu un parlamentu konstruktīvu atbalstu, lai rastu procedurālu un tehnisku risinājumu šim jautājumam, un Latvijas prezidentūra varētu sekmīgi turpināt darbu pie uzsāktajiem failiem. Prezidentūra ir uzsākusi darbu pie gaisa pasažieru tiesību priekšlikuma, lai rastu kompromisu par atvērtajiem jautājumiem. Latvijas prezidentūras mērķis ir ciešās diskusijās ar dalību valstīm panākt būtisku progresu. Tāpat es ticu, ka bezpilotu gaisa kuģi ir nākotne un uzskatu, ka šis ir vispiemērotākais brīdis, lai uzsāktu politiskas diskusijas par šiem jautājumiem. Latvijas prezidentūra sadarbībā ar Eiropas komisiju 5. un 6. martā Rīgā organizēs augstu līmeņu aviācijas pasākumu par bezpilotu gaisa kuģiem, jeb droniem, lai kopīgi ar augstu līmeņu industrijas pārstāvjiem diskutētu par gaidāmajiem izaicinājumiem šīs strauji attīstošās nozars attīstībai un konkurētspējai globālā mērogā. Latvijas prezidentūra turpinās strādāt pie apritē esošiem nolīgumiem, ar kuriem šobrīd norisinās darbs, kā arī būs atvērti izskatīt jaunus komisijas priekšlikums attiecībā uz ārējo aviācijas politiku. Latvijas prezidentūra ir gatava strādāt, lai veicinātu aviācijas attīstību un konkurētspēju Eiropā, lai stiprinātu vienoto tirgu un uzlabotu konkurētspēju gan Eiropas Savienībā, gan iepratīm trešajām valstīm. Uzskatu, ka būtisks elements šajā kontekstā ir savienojamība, kas ir aktuāls jautājums ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīm, kas atrodas perifērijā, bet gan visas Eiropas iedzīvotājiem. Runājot par savienojumību plašākā kontekstā, vēlētos akcentēt, ka Eiropas multimodālā transporta paradigma atspoguļojas TNT tīklā. Lai izgaismotu TNT tīklu un pamattīklu koridoru nozīmīgumu, Eiropas Savienības konkurētspējas un izaugsmas dienas kārtībā prezidentūra ir paredzējusi ministru diskusiju Marta padomē. Šī diskusija fokusēsies uz TNT tīkla attīstību, ieviešanu kā, un kā nodrošināt nepieciešamās investīcijas. Investīcijas ir viens no pīlāriem ikgadējam izaugsmes pārskatam, tādēļ ministru diskusiju plānojam Eiropas semestra un stratēģijas e ES 2020 vidustermiņa pārskata ietvaros. Līdz ar to šī būs lieliski iespēja transporta ministriem sniegt savu ieguldījumu plašākā kontekstā. Pie šiem būtiskiem jautājumiem nozars griezumā plānojam atgriezties jūnijā, kad Rīgā kopīgi ar Eiropas komisiju tiks rīkots 2015. gada TNC dienas. Tā būs iespēja turpināt diskusijas par Junkara investīciju plānu praktisko īstenošanu kas, vēlēt, kas, ko es vēlētos atzīmēt, ir plašāks nekā tikai Eiropas strateģiskā investīcija fonda izveide. Vēsturiski dzelzceļa pamatīkls Baltijas valstīs ir bijis daļa no 15-20 mm tīkla. Gadu no gada sadarbības ar Baltijas valstīm uzlabojās ne tikai, lai stiprinātu līdzšinējo sadarbību, bet arī attīstot un meklējot jaunas iespējas projektu Rail Baltica kontekstā un pievienojoties Eiropas dzelzceļa pamattīklam. Latvijas prezidentūra atbalsta finansējumu piešķiršanu projektiem, lai izveidotu trūkstošos savienojumus, kā arī palielinātu mobilitāti un visas dzelzceļa sistēmas savstarpējo izmantojamību. Turpinot, viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm ir iesaistīta Eiropa. 29. un 30. aprīlī Rīgā plānojam pulcināt ASEM transporta ministrus kopīgā sanāksmē, lai kopā ar biznesa un nevalstiskā sektora līderiem diskutētu par Eiropas un Āzijas transporta savienojumiem, veicinot sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm un pārobežu strateģisko plānošanu. Virzību uz multimodālā transporta tīkla integrētu un vienotu Eiropas Savienības iekšējo ūdensceļu sistēmu gan no infrastruktūras, gan arī no administratīvā regulējuma viedokļa ir būtisks ieguldījums tālākā kravas plosma novirzīšanai no sauszemes uz ūdensceļu transportu. Tas ir viens no nosacījumiem, lai Eiropa varētu turpināt kāpināt savas transporta nozares kapacitāti, vienlaikus samazinot tās radītās siltumnīcas efekta gāzu izmešu īpatsvaru. Prezidentūra jau ir uzsākusi darbu pie priekšlikuma par tehnisko standartu regulējumu iekšējo ūdens ceļu kuģiem, kurš ir viens no strateģiski svarīgiem elementiem tās augtajā naides paketē. Mēs centīsimies panākt ātru, bet vienlaicīgi kvalitatīvu progresu padomas līmenī ar šo tehnisko failu. Prezidentūra no savas puses turpinās tās ikdienas aktivitātes, kuras ir nepieciešams, lai pārstāvētu un aizstāvētu Eiropas Savienības jūras transporta intereses starptautiskajā arēnā. Pateicoties mūsu trijo partneru Itāļu aktīviem darbam, padomas līmenī ir izdevies panākt kompromisu vienošanos vispārējās pieejas veidolā par ostu regulas priekšlikumu. Darbs pie regulas ir jāturpina, lai panāktu vienotu un dalībvalstīm pieņemamu juridisko ietvaru, kurš nodrošinās atklātu un godīgu konkurenci ostu finansiālās darbības caurspīdīgumu. Vienlaiks noteikti ir jāņem vērā Eiropas Savienības reģionālās un dalībvalstu ostu vēsturiskās attīstības nianses kā arī ostu atšķirīga sociāla-ekonomiskā nozīme. Runājot par horizontāliem jautājumiem, vēlos atzīmēt, ka ir būtiski, lai pilsētas savu ilgtermiņa attīstības stratēģiju ietvaros izstrādāt mobilitātes plānus, kas ietver tādus mērķus kā sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana, dažādu transporta veidu integrācija, satiksmes drošības uzlabošana un efektīvas pilsētas loģistikas sistēmas izveidi. Būtiski, lai pilsētas mobilitātes plāni veicinātu pārvietošanos ar kājām un velospēdu, lai sekmētu pārēju uz ilgspējīgākiem mobilitātes modeļiem, tā izskaitā izmantojot inteliģentās transporta sistēmas. Nemazāk būtisks aspekts ir precīzi statistikas un datu apkopošanas nodrošināšana. Tādēļ prezidentūra ir gatava veltīt, veltīt nepieciešamo uzmanību, lai panāktu galvu vienošanos par dzelzceļa statistikas regulas projektu un iekšzemes ūdeņu statistikas regulas projektu. Noslēgumā vēlos apliecināt, ka Latvijas prezidentūra strādās pragmātiski un konstruktīvi, kopsolī ar dalību valstīm un parlamentu. Mūsu programma transporta jomā ir bagāta ar iniciatīvām un sakrīt ar jaunās Junkera komisijas idejām un prioritātēm, kas vērsts uz izaugsmi, konkurētspēju un ilgspēju. Es ceru, ka mums kopīgi ar Eiropas parlamentu izdosies rast labus kompromisus, lai ar labāku regulējumu palīdzību Eiropas Savienības iedzīvotāji un uzņēmēji izmantot vienā, vienotā tirgus priekšrocības transporta jomā vēl plašāk. Paldies! Jā, danke schön, Herr Matīs. Paldies, Matīs kungs. Paldies par šo visaptverošo informāciju. Jūs mums pietiekami izsmeļoši iepazīstinājāt ar to, ko esat apņēmušies darīt prezidentūras laikā, un mēs, protams, mums palīdzēsim, lai visi kopīgi varam nonākt pie eh, labiem rezultātiem. Tagad došu vārdu koordinatoriem, katram pa divam, divām minūtēm jūs varēsiet viņiem atbildēt uz jautājumiem, pēc tam citi grupas eh, locekļi uzdos jautājumus, un tad jūs varēsiet noslēgumā vēlreiz uzstāties. Tagad Vims Vandekamps, paldies priekšsēdētāji kungs. Arī Eiropas Tautas partijas grupas vārdā gribētu sveikt pie mums ministra kungu un viņa līdzstrādniekus novēlu uh, ministra kungam uh, panākumu, nu un arī savu daļu prieka uh, vadot uh, Latvijas prezidentūru. Es esmu pieredzējis, ka mazas valstis uh, citreiz panāk vairāk nekā uh, lielas valstis. Lielas valstis jau pašas par sevi ir tādas lepnas, tās bieži vien uh, necenšas atrast kompromisus, bet mazas valstis bieži vien ir tāds izveicīgāks kompromisu atrašanā. Mani ļoti iepriecināja jūsu iniciatīva par ceturto dzelzceļa paketi. Vakar priekšsēdētāji kungam es teicu, ļoti žēl, ka Mēs to, e, par to vēl neesam bijuši informēti, bet šeit te bija kaut kāda neoficiāla vienošanās. Lielas, e, lieli dzelzceļu uzņēmumi vēl nebija mūs informējuši par visiem saviem nodomiem. Turpināsim eh, strādāt eh, pie politiskā pīlāra virzīšanas uz priekšu. Jauki, ka jums tas arī šķiet pareizi un nedomāsim tikai par tehniskajiem aspektiem. Un tagad daži vārdi par Gibraltāru. Varbūt, ka kolēģis Marinesku to vēl pieminēs. Mēs ļoti labi saprotam šo ģeopolitisko ķīviņu starp Spāniju un uh, apvienoto karalisti Bet priekšsēdētāji kungs, nevar jau tā būt, ka divus gadus visi aviācijas jautājumi tiek bloķēti tieši šī jautājuma dēļ. Tādēļ patiešām beidzot ir jāatrod kaut kāds risinājums. Ministra kungs, es vēršos pie jums. Investīcijas un Junkara plāns Junkers visu laiku saka, ka šis plāns vainagosies panākumiem, ja dalību valstis nāks talkā. Ko jūs darīsiet, lai mudinātu dalību valstis investēt Junkera plānā? Paldies! Dankeschön. Īsmā sērstuks lūdzu. Danke auch. Äh, ich möchte Paldies! Arī es vēlējos sirsnīgi sveikt ministra kungu Eiropas parlamentā un, protams, arī savas grupas, sociāldemokrāta grupas vārdā novēlu jums panākums prezidentūras laikā. Un jau iepriekš mums bija iespējas ar uh, jums uh, apspriesties, kādas prioritātes jūs prezidentūras laikā izvirzīsiet, un gribēju arī pieminēt dzelzceļa pakotni Ministra kungs, tas jau nav nekāds noslēpums, ka politiskā daļa šajā pakotnē eh, tiek eh, ļoti daudz apspriesta, tā ir visai pretrunīga un mēs dalību valsts, mēs parlaments vēlējāmies, lai šī pakotne tiktu apspriesta tā nedalītā veidā. Uh, Martā ir eh, nākamā satiksmes ministru padome, un ko jūs darīsiet, ja līdz martam joprojām nevarēs atrast nekādu risinājumu šim po politiskajam pīlāram, un tas līdz ar to kavēs tehniskā pīlāra virzību? Ko tad jūs darīsiet, vai jūs mēģināsiet abas daļas eh, nošķirt eh, vienu no otras? Tas bija pirmais jautājums, ko vēlēs uzdot. Otrais jautājums, ministra kungs Eiropas Savienībā mēs tagad uzklausām daudzus pārmetumus, ko nedrīkstam ignorēt, it sevišķi par sociālajām tiesībām, darba ņēmēju tiesībām, piemēram, eh, Norwegian Airlines ir avio kompānija, kas veic lidojums Eiropas teritorijā ar darba ņēmējiem, kas nesaņem ne algu, ne citas privilēģijas saskaņā ar Eiropā spēkā esošo likumdošanu. Un ja mēs runājam par smago mašīnu šoferiem, preču pārvadāšanu, loģistiku, arī šeit esam uzklausījuši ārkārtīgi daudz pārmetumu, jo sociālās sistēmas tiek ļaunprātīgi izmantotas, tātad cilvēki nesaņem visu, kas viņiem pienāks. Nu, ko jūs varētu darīt šajā kontekstā un novēlu jums atkal veiksmīgus uh, darba mēnešus? Paldies! Roberts Zīle. Lūdzu. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, gribētu arī sveikt Andriju Matīs um, šī komitejā, un es ļoti ceru, ka tiešām būs ļoti veiksmīga prezidentūra. Un uh, ne tikai tāpēc, ka es arī esmu latviedz, bet tāpēc, ka es tiešām domāju, ka ziņojums parādīja, ka šis fails ir ļoti pilnīgs ko jūs, ko jūs raksturojāt. Eh, man ir dažas lietas, eh, ko es gribētu uzsvērt. Par Junker plānu. Eh, es tiešām aicinātu jūs pievērst uzmanību arī padomē par to, kā, jo tas Latvijas prezidentūras laikā būtu jāpabeidz līdz jūnijam. Tur ir vairākas bažas no transporta politikas viedokļa. Vai šie atsevišķu uh, uh, peļņas virzīti projekti, kas no privātā sektora nāks, tosām nepazaudēs transporta politikas izstrādi, kas gadiem ilgi ir tapusi gan šajā komitejā, gan Eiropas komisijā. Uh, Otrs, vai šie peļņas virzītie projekti nenosēdīsies, ja tā drīkst teikt, vairāk peļņu nesošās dalību valstīs, kas ir, protams, ar transportu satiksmi ekonomiku daudz dzīvāks kā Vācija, Francija, Itālija un tam līdzīgi. Vēl es gribētu arī jūs bažas uz to vērst, ka mēs varam noārdīt šo te pārobežu atbalstu transporta projektiem, kas ir Connecting Europe Facility, ietvaros ar vienas valsts realizētiem, piemēram, mobilitātes projektiem, ap autoceļos un tam līdzīgi, mainot visu akcentu transporta politikā. Vai jūs tur neredzat bažas? Par dzelzceļa pakotni tikai gribu izteikt pateicību par to, ka prezidentūra mums iedēļ ļoti labu plānu trilogam, mēs strādāsim un es domāju panāksim. Pārējos jautājumus jau uzdeva mans kolēģi par 4. dzelzceļa pakotni. Un visbeidzot par šo Vācijas eh, un sociālajiem dempingiem. Uh, Man ir bažas, ka mēs sadrumstalosim Eiropas Savienību tā jau trauslo transportu vienoto tirgu, ja mēs turpināsim tādā virzienā darboties, kā tagad eh, mēs redzam ar šo te Vācijas, eh, manuprāt, ļoti pārsteidzīgo lēmumu par auto, minimālā algas piemērošanu savā teritorijā, tad mēs varam turpināt kā piloti, saņemt šķērsojot gaisa telpu katrā punktā, piemērot citas algas prasības. Eh, te pašā laikā es gribu atgādināt kolēģiem, kas šeit saka par vienādu darbu Eiropā būtu jāsaņem vienāds atalgojums. Es nevaru samaksāt savam parlamentā asistentam Rīgā to pašu algu, ko Berlīnē vai Minhenē var samaksāt vācu deputāts, un man tas aizskar katrā ziņā. Tā kā šie te politiskie, mēs varam ļoti pazaudēt, manuprāt, runājot par šiem sociālā dempinga un tālīdzīgiem jautājumiem, nonākt uz visa Eiropas Savienības jau iestrādātā vienotā, trauslā vienotā tirgus izjaukšanu. Un tas ir bīstami. Paldies! Danke sehr, Gesine Meissner. Paldies, tagad Gesine Meissnere. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī liberāļu grupa sirsnīgi sveic ministra kungu komitejā, novēl jums panākums prezidentūras laikā, un mēs ceram uz tādu labu sadarbību ar jums. Trialogi vēl norisināsies šo sešu mēnešu laikā, un uh, patiešām sadarbība ir svarīga. Ļoti daudz jautājumu jau tika pieminēti, es vairāk nerunāšu par ceturto dzelzceļa pakotni. Uh, Un runājot par vienotajām Eiropas debesīm un aviāciju kopumā, es jums pilnībā piekrītu, ka mums ir jāveicina konkurētspēja aviācijas nozerē, bet varbūt jūs nevarēsiet nemaz tik ļoti daudz izdarīt jo Gibraltārs um, ir bloķējis daudzas lēmumus. Es ceru, ka tomēr mums izdosies pavirzīties uz priekšu. Jūs minējāt arī uh, šo Connecting Europe uh, instrumentu un Junkera plānu. Mums ir patiešām jāpanākas svirošanas efekts, pavairojot līdzekļus, lai tiktu piesaistīts investīcijas. Un ļoti jauki, ka jūs pieminējāt arī iekšējos ūdens ceļus. Es teicu, mums ir ļoti daudz ūdens ceļu Eiropas Savienībā, un ja tie tiktu izmantoti daudz aktīvāk, aktīvāk, mēs ietaupītu daudz naudas, jo to ir izdarīt, tos izmantot ir vienkāršāk nekā tagad eh, visur izlikt jaunas sliedes. Un tagad konkrēti jautājumi. Statistikas dati par dzelzceļu un uh, iekšzemes uh, ūdens ceļiem. Kā jums šķiet, kad jūs varēsiet uh, kaut ko paveikt, jo itāļi it kā jau mums daudz ko sasolīja, bet, nu, viņi nepaveic visus uzdevumus līdz galam, Un es pati nāku no Vācijas eh, par minimālo algu, vai tas attiecas arī uz Latviju, jo, piemēram, eh, Igauni, par Igauniju un Austriju jau šodien mēs medijos varējām lasīt, ko viņi par to domā. Un tālāk tiek runāts par to, eh, kā samazināt Baltijas jūras reģionā uh, CO2 izmešas, ko jūs varētu par to teikt? Paldies, un tagad Kalane, Kilanens kundze. Es no savas puses gribēju sveikt ministra kungu transporta komitejas sanāksmē. Es gribētu jums novēlēt izturību un optimismu cīnoties pret mūsu kopīgajiem izaicinājumiem šo sešu mēnešu laikā. Kolēģi jau pieminēja ceturto dzelzceļa pakotni. Domāju, ka tas ir tieši šobrīd mūsu lielākais izaicinājums. Visi operatori izjūt spiedienu un ceru, ka mēs varēsim pavirzīties uz priekšu it sevišķi runājot par tehnisko pīlāru. Mums galu galā vajadzētu pie kaut kā nonākt. Ceru, ka šajā sasaukuma laikā parlaments kopīgi ar citām institūcijām varēs uh, pielikt punktu šai pakotnei. Par sociālo dempingu transporta sektorā runājot, kolēģi jau to pieminēja. Un lielākais izaicinājums ir veicināt mūsu konkurētspēju, bet tā ir jābūt tādai veselīgai konkurētspējai, nevienu nenogrušot maliņā un jāparūpējas, lai visur būtu līdztiesīgi spēles noteikumi. Un jautājums par transporta nozares attīstību, lai transports būtu draudzīgāks lietotājiem. Kā Latvija to visu aplūko? Paldies! Dankeschön, Karim. Paldies, Karim Delī. Godatais ministra kungs, esiet laipni sveikts mūsu komitejā. Zaļo vārdā mēs tiešām ceram, ka jūsu prezidentūrai būs ārkārtīgi labi panākumi. Uh, uzdošu vairāk, jā, vairākus jautājumus. Atgriezīšos pie Junkera plāna. Junkera plānu mums te paziņo 315 miljārdi eiro, nu patiesībā ir pieejami tikai 20 miljārdi, miljārdi garantijām, un Junkera plānā tiek teikts, ka darīsim visu, lai būtu 3,3 miljārdi eiro, kas tiks pārņemti no TNT. Un mans jautājums ir vienkārši, kā daļa no šī naudas tika pārnesta uz investīcijas plānu, un arī jūs esat atbildīgs, jo mēs tiešām ceram uz jums, lai jūs mums apliecinātu, garantētu to, ka koplēmums tiešām darbosies, jo īpaši tad, kad tiks pieņemti gala lēmumi. Tā ir viena lieta. Otra lieta, godētais ministri kungs, jūs zinat, ka gada beigās uh, notiks liels pasākums, cilvēks tiek apdraudēta, runāsim par klimatu un arī transports nevar aizvērt acis ieprecīm klimata izaicinājumiem. Par 30% palielinājies uh, oglekļa izmantojums mantojums, un tas tā arī turpināsies, ja mēs neko nedarīsim transporta jomā. Komisārs Kaņete jau Limā paziņoja, ka tiks organizēta konference attiecībā tieši uz transporta politiku saistībā ar klimata politiku un COP21 konferences, kas notiks Parīzē, jautājums. Ko Latvijas prezidentūra konkrēti darīs lai sagatavotos šim klimata samitam? Vai jums ir ceļa kārte, kur roku rokā iet transporta politika un klimata jautājumi? Un trešais jautājums. Jūs esat tā prezidentūra, kas izvēlēsies eh, projektus, kas piedalīsies šajā Eiropas mehānismā, vai jums būs nepieciešamā uh, atbildības spēks un uh, arī apņēmību, lai piemērotu vajadzīgos kritērijus, pievērš jūs uzmanību vienam absolūti nepamo, nepamototam projektam Liona Turīna transporta. Uh, projekts ir vairākiem miljoniem eiro jautājums, vai esat gatavi arī izstrādāt Eiropas pil, pilsētu mobilitātes stratēģiju. Paldies! Danke, das war sonst zu stark überzogen, dann sind die anderen. Paldies, un tagad citiem kolēģiem būs mazāk laika, jo jūs runājat pārāk ilgi. Ministra kungs, jūs tagad varēsiet atbildēt uz koordinatoru jautājumiem, un tad būs vēl uh, ilgāka jautājuma kārta, un jūs varēsiet uz tiem arī atbildēt. Tātad, lūdzu, mēģiniet būt pietiekam kodolīgs. Jā, liels paldies par, par komentāriem un uh, arī labu vēlējumiem. Redzam, ka uh, tiešām šie, šie jautājumi ir ļoti svarīgi un e, ļoti nozīmīgi. Centīšos atbildēt tā pa, pa grupām, e, kas tika, e, tika uzrunātas no jautājumiem. Attiecībā par, par dzelzceļu pakotni. Es vēl vienreiz varu apstiprināt to, ka Latvija strādās gan pie tehniskā, gan pie pīl, politiskā pīlāra dzelzceļa pakotnē. Un mēs esam sagatavojuši jau priekšlikumu, kompromisu priekšlikumu attiecībā arī uz politisko pīlāru, kas eh, varētu būt eh, pieņemamāks dalību valstīm. Un līdz janvāra beigām mēs eh, saņemsim arī oficiālus dalību valstu viedokļus par šo politisko pīlāru, un pēc tam mēs rīkosim darba grupas sēdi tehniskā līmenī, lai šos jautājumus mēģinātu saskaņot un tad arī tādējādi arī virzīties uz Marta padomi. Protams, mēs esam ieinteresēti šos jautājumus skatīt kopā, bet, eh, bet nu, neapšaubām ir tas, ka, ka tehniskais pīlārs ir ļoti sagaidīts gan no industrijas, gan arī no uh, patērētājiem, no politiķiem, un mums noteikti būtu jāstrādā gan pie viena, gan pie otra, bet cenšoties panākt, panākt uh, attiecīgi progresu. Otrs tāds jautājums bloks, kas tika uzrunāts ir tātad eh, Junkera eh, finansējuma paka. Eh, transports neapšaubām ir viena no tām ekonomikas nozarēm ar visaugstāko pie, pievienoto vērtību un arī izaugsmas potenciālu. Eiropas komisijas prezidenta Junkera finansējuma pakotnē transporta infrastruktūra ir definēta kā viena no galvenajām prioritātēm. Pakotnes apstiprināšana nosacījuma izstrāde Latvijas prezidentūras laikā no šī gada viduma eh, paver iespējas būtiski stiprināt Eiropas transporta infrastruktūru, novēršot iztrūkstošos transporta savienojumus. Un būtiski ir tiešām sekmēt, lai šīs investīcijas, šīs eh, garantiju instruments pavērtu ceļu arī privātām investīcijām transporta infrastruktūrā. Un jāsaka to, ka šie instrumenti eh, būs pieejami visās dalību valstīs Un šeit nebūs eh, jautājumi tādi, ka, kā, kā, teiksim, kvotēti attiecībā pret, eh, pret, pret lielām vai mazām valstīm. Svarīgi šeit būs projekta dzīvotspēja, un tas būs galvenais kriterijs, pēc kuriem tiks vērtēts projekts. Tā skaitā transporta infrastruktūras projekti. Skaidrs ir tas, ka eh, šis instruments būs garantija instruments, un finansējums nāks arī daļēji no CEF līdzekļiem Un no CEF līdzekļiem tieši tas eh, līdzekļu apjoms, kas bija paredzēts garantijām, un šie līdzekļi kopumā tiks multiplicēti ar multiplikātoru 16, iegūstos kopā 315 miljārdus eiro, kas tad tiks ieguldīts visās tautsības nozarēs, un vismaz trešā daļa no šiem līdzekļiem būtu jānonāk transporta infrastruktūrā. Mēs, protams, ļoti aktīvi strādāsim eh, gan kā Eh, eh, tīri prezidentūra no, no, no finanšu viedokļa, gan arī transporta sektorā, lai šie kriteriji būtu pieejami un pieņemami transporta attīstībā. Attiecībā par aviāciju un uh, eh, Gibraltāru jautājumiem daudzi uh, no jums uh, vairāk uzrunāja tieši šo jautājumu saistībā ar aviāciju. Un, protams, ka Gibraltāra jautājums nav transporta jautājums un nevar pēc būtības tikt atrisināts transporta uh, eh, sektoru speciālistu vidū. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam strādāt pie šo, šo dokumentu sagatavošanas, uh, lai mēs varētu šos dokumentus tehniski sagatavot tādā līmenī, ka tikko kā tiek atbloķēts šis jautājums vai tiek panākt politiska vienošanās uh, par Gibraltāru, mēs šos aviācijas jautājumus, kas ir iestrēguši lielā mērā, spētu atrisināt. Un tas, ko, tas, ko Kampkungs teica, tieši pareizi ir tas, ka, ka nevar būt tā, ka viena konkrēta jautājuma dēļ tiek bloķēta vesela nozars attīstība. Un aviācijas nozara tiešām ir tā nozara, kura, kuras konkurētspēja Eiropā uh, ir diezgan apdraudēta. Jo mēs konkurējām ar uh, citu valstu, arābu avio kompānijām un sektoriem uh, Un šajā konkurences cīņā bieži vien mēs, mēs neesam tie, tie, tie uzvarētāji. Līdz ar to mums ir ļoti būtiski eh, šo, šo, šo pakotni virzīt. Vēl viens jautājums, kas tika uzrunāts, tas ir eh, jautājumi attiecībā par eh, sociālo dempingu un, un, un iesaisti transporta sektorā. Es arī esmu saņēmis no vairākiem saviem kolēģiem transporta ministriem jautājums par šo Vācijas ieviesto normu attiecībā par minimālo eh, stundas likmi eh, kravas automašīnu vadītājiem. Un šīs bažas esmu arī paudis Vācijas uh, transporta ministram Dobrins kungam pagājušo nedēļu tiekoties ar viņu Berlīnē. Šis jautājums, protams, ir ļoti rūpīgi jāizdiskutē, jo ieviešot šādas normas katrā Eiropas Savienības dalību valstī, mēs nevaram runāt par kopējo Eiropas konkurētspēju, Tādējādi mēs apdraudam noteikti nozara attīstību. Es ceru, ka šis jautājums tiešām tiks atrisināts un e, mēs šo jautājumu iespējams arī pārunāsim e, arī dažādos citos formātos, lai rastu kādu risinājumu, lai tas neietekmētu negatīvi transportu, transportu sektoru. E, jautājumi par Par TNT e, tīkliem Junker plāna investīcijām transporta sektorā, e, protams, ir ļoti svarīgi. Jāsaka, ka investīcijas transporta sektorā turpināsies no visiem instrumentiem, un es nevēlētos e, to, ka visi transporta infrastruktūras finansējuma elementi tiks salikt tikai vienā garantiju instrumentā. Tas mums ir jāstrādā un jāturpina darbs arī pie pārējiem Eh, transporta investīciju instrumentiem, un šie instrumenti eh, dažādā veidā jākombinē. Attiecībā par eh, jautājumiem, kas skar minēts bija par klimata pārmaiņu instrumentu un tiem jautājumiem, kas pagājušo gadu nogalē tika diskutēti padomas ietvaros. Protams, šie jautājumi ir ļoti svarīgi, Un mums, protams, kopīgi ir jāturpina darbs pie šo jautājumu, jautājumu risināšanas. Tāpat uh, urbānās uh, mobilitātes uh, jomā uh, ir jāturpina, jāturpina darbs. Es jau arī minēju savu uzstāšanās reizē, kad ir jākombinē dažādi uh, veidi, lai šo, šī urbānā mo mobilitāte būtu pēc iespējas efektīvāka un lai mēs spētu nodrošināt uh, maksimāli efektīvas rīcības šajā jomā. Jā. Tas varbūt īsumā e, viss e, par pārējiem jautājumiem, tad, tad, tad, tad, tad mēs esam, esmu arī gatavs tālāk diskutēt. Paldies. Gut, jetzt kommt die zweite Runde. Un... Paldies, tagad sekos otrā jautājuma kārta. Katram kolēģim būs viena minūte. Kosmārs Latovskis, Olga Ševanova. Rapini, George Bach, Pavel Telitska, Marijan Žan Marinescu, Ines Ajala Senda, Izaskum Bilbao un mich. Pats arī izteikšos, saka priekšsēdētājs, labi, runātāja saraksts ir pilns. Kosmārs Latovskis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi īsi jautājumi. Ministra kungs, minimālā alga Vācijā Pārvadātājiem no centrālās un austrum Eiropas tas sagādā milzīgas grūtības. Vai prezidentūra ir gatava kaut ko darīt lietas labā, un ja jā, tad ko konkrēti? Otrs jautājums attiecas uz investīciju plānu, kas, eh, kurā ir, ehm, uz kuru ir pārnest līdzekļi no Connecting Europe instrumentu. Vai jūs saglabāsiet nacionālās aploksnes, par kurām vienojā, vienošanās tika panākt jau agrāk? Ko jūs varat man par to pastāstīt? Paldies! Dobré odpoledne, pane, pane ministře. I já bych si vás dovolila přivítat eh, na našem výboru. Paldies, ministra kungs. Arī es no savas puses gribu jūs uh, sveikt mūsu komitejā, novēlu panākumus prezidentūras darbā. Tad, kad jūs runājāt par savām prioritātēm, es ar lielu gandarījumu ieklausījos tajā, ka Jūs daudz domāsiet arī par drošības aspektiem, arī tad, kad būs um, padomes. Domāju, ka tieši drošībai ir jābūt jebkuras prezidentūras darba kārtībā. Mums vajadzētu parūpēties, lai samazinātos ceļu sātiksmes negadījumu skaits, lai mazāk cilvēku ietu bojā vai, zaud, vai gūtu ievainojumus. Es ceru, ka uh, šo parādību šo fenomenu var tomēr griezt uz labo pusi. Jāsaka, ka, piemēram, runājot par mobilitāti pilsētās, vis uh, tādi visvieglāk ievainojamākie satiksmes dalībnieki ir riteņbraucēji un kājām gājēji, jādomā arī par viņu interesēm. Jūs nepieminējat balto grāmatu transporta jomā, vai esat gatavi par to runāt prezidentūras laikā? Paldies! Danke, jetzt Maria Grappini. Marija Grappini. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, bun venit, domnule ministru și priekšsēdētāji. Ministra kungs, sveicu jūs komitejā. Es ceru, ka šī nav pirmā un vienīgā reize, kad mēs varam jūs redzēt komitejas sanāksmē. Mēs ceram, ka jūs bieži mūs apmeklēsiet komitejā, jo tāda regulāra viedokļa apmaiņa ir patiešām ļoti svarīga. Jūs runājāt par to, ka viena no prioritātēm arī ir vairāk transporta novirzīt no ielām, no ceļiem uz uh, sliedēm, uz dzelzceļu. Kā jūs šo pārēju stādāties priekšā un kā varētu uzlabot uh, dzelzceļu tīklu pārklājumu Eiropā, jo ir ļoti liels atšķirības Eiropas Savienībā runājot gan par kvalitāti, gan arī par esošo maršrutu kvantitāti? ko jūs esat paredzējuši darīt, kā jūs uh, izvēlēsieties projektus, tiem ir jābūt pietiekami ilgspējīgiem. Paldies, paldies! Džordž Pahs lūdzu. Paldies, paldies ministra kungām par prezentāciju. Man šķiet, ka Latvijas prezidentūra ir ļoti ambicioza un arī ļoti drosmīga. Uh, sarunājoties ar jūsu līdzstrādniekiem, man tāds iespējas ir radies. Un es patiešām arī loloju daudz cerību attiecībā uz jūsu prezidentūru. Un e, runājot par ceturto dzelzceļa pakotni, tam kolēģi jau veltīja pietiekam daudz vārdu, bet varbūt jūs varētu konkrētāk kaut ko pastāstīt par aviācijas nozari un varbūt jūsu rīcībā ir eh, vairāk informācijas, kas varētu mums eh, tādu zinām pašpaļāvību sniegt. Šorīt pie mums bija ieradies eh, ģenerāla direktora kungs no ģenerāla direkcijas mūv, viņš teica, ka ir jau pietiekami daudz dažādu likumu, bet, diemžēl, piekliboto īstenošanu dalību valstīs bieži vien trūkst arī attiecīgi kontroli. Es gribēju pavaicāt, vai jums ir uh, um, padomā kaut ko darīt prezidentūras laikā, lai varētu arī uzlabot sevi satiksmes drošību. Paldies! Pāvils Telička. Uh, Ministra, welcome, uh, Mike. Ministra kungs, uh, sirsnīgs veicos komitejā, un es uh, esmu gūs pieredzi, ka nav viegli vest sarunas ar satiksmes ministriem no Latvijas, un e, tomēr viņi ir tādi nepiekāpīgi un iet uz nosprāsto mērķi. Bet tagad pie jautājumiem. Ceturtā dzelzceļa pakotne, es saprotu, ka jums ir daudz ambīciju, mēs jūs atbalstīsim, bet jums ir jānopelna mūsu atbalsts gan par tehnisko pīlāru, gan arī politisko. Jūs pārāk daudz nepieminējāt politisko daļu, eh, valsts pakalpojumu pārvalde un Mēs patiešām augstu vērtētu to, jo jūs varētu vairāk vēl izgaismot šo politisko pilāru. Par Junkera plānu. Jūs esat prezidējušo valsts, jūs arī stāvēsiet pie grožiem. Ja jūsu, jūs varētu izvēlēties prioritātes un, ja, piemēram, Rail Baltica fondu, Rail Baltica varētu no tā eh, finansēt, ko jūs par to visu domājat? Paldies, Marijans Marinesku. Paldies. Jūs teicāt, ka jūs nevarat atrisināt Gibraltāru problēmu. Jums pilnīgi taisnība. Un darbs ir strūpceļā tieši Gibraltāru dēļ. Bet tieši ko jūs darīsiet? Vai jūs sāksiet vēst sarunas vai nē? Manuprāt, īstenībā nav nekas tāds uh, teikts uh, likumdošanā, lai jūs nevarētu uzsākt sarunas. Nu, varbūt tā būtu tāda vispārīga pieeja, un tad gal galā mēs varētu palūkoties, kas tad notiks un kas uh, notiks Gibraltāra sakarā. Lūdzu, mūsuprāt, domāju, ka kolēģi man piekritīs, jums ir jāuzsāk trialogi lai diskusijas iet uz priekšu. Un daudz jautājumu izskanēja par minimālo algu. Man ir jautājums. Ja, piemēram, Rumānijā tiktu pieņemts likums, ka visi, kas Rumānijā strādā kādā vācu uzņēmumā, ir tiesīgi saņemt vismaz minimālās algas apmēru Vācijā, vai jums šķiet, ka vācu uzņēmumi joprojām paliks Rumānijā vai, vai dosies no tās prom, nu, piemēram, kaut kādu telekomunikāciju uzņēmumi, vai, piemēram, Rumānijā tiks pieņemts likums, ka visi uh, satiksmes smago automašīnu šoferi, kas uh, savā ceļā šķērso Rumāniju, tajā brīdī saņems Rumāņu minimālo algu, Rumānijas līmenim atbilstošu algu. Nu, ja jūs esat ministrs, ja jūs esat prezidentūrā, tad jums kaut kas ir jādara lietas labā. Paldies, tagad ir Ines Ajāls Enders. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, novēl jums panākums un veiksmi, jo tad, kad mazas valstis ir prezidējušās valsts, tās bieži vien ļoti daudz panāk. Bet tagad ķeršos pie ceturtās dzelzceļa pakotnes. Mēs ar lielu gandarījumu konstatējām, ka jūsu prezidentūra vēlas šeit panākt progresu tieši attiecībā uz politisko pilāru. Uh, Es gribētu eh, jums vaisirdīgi pateikt, nu varbūt tas ir diezgan naivi, bet mums šķiet, ka daudz mēģina uh, veikt spiedienu, lai uz priekšu tiktu virzīta tieši tehniskā daļa. Bet uh, tās abas ir neatdalāmas, būtu patiešām muļķīgi iedomāties, ka tehniskais pilārs būs uh, tāds efektīvs bez politiskā. Lūdzu, dariet kaut ko, lai tiktu panāks progress arī attiecībā uz politisko sadaļu. Un tagad par dažām vienpusējām iniciatīvām. Beļģijā un Francijā ir domāts par uh, cietumsoda piespriešanu eh, smago automašīnu šoferiem, kas vēlas gulēt kabīnē. Un Vācijā tagad ir šis minimāls algas jautājums. Nu, tas viss radīs patiešām milzīgu birokrātiju un tas noteikti neuzlabos brīvas pārvietošanās iespējas Eiropā. Un, protams, būs grūti arī nogādāt preces no vienas Eiropas valsts uz otru. Uh, Tagad pats priekšsēdētājs. Man ir jautājums par Rail Baltica. Vai jums šķiet, ka pateicoties Junkera investīciju plānām šeit ir iespējams kaut kāds uh, progress un kāda ir vienošanās starp trim Baltijas valstīm un Poliju? Teličkas kungs zina, ka pirms desmit gadiem šeit bija milzīgs problēmas. Nu, vai ir kaut kādas iespējas parādījušās un uh, kas uh, te būtu sagaidāms tālāk? Minimālā alga Tas, ka cilvēki, eh, kas Vācijā strādā, ka viņi ir pelnījuši, uh, nopelnījuši vismaz minimālo algu, tas ir neapstrīdami, bet, nu, šie kraus mašīnu eh, šoferi, tas ir cits jautājums, un, piemēram, ja rumāņi, kas strādā Polijā, saņems uh, algu pēc Rumānijas līmeņa, tas viss radīs lielu jūcekli, bet mums ir jāsaprot, ka katrā valstī ir jāmaksā līdztiesīga, līdzvērtīga alga visiem, kas tur strādā, neatkarīgi no tās valsts, no kuras viņi nāk. Es zinu, ka Vācijā ir vairāk šoseju kilometru nekā, piemēram, dzelzceļa. Kā mēs varam garantēt Eiropas uh, teritoriālo kohēziju, to, lai tā būtu vienotāka un tai pašā laikā radīt jaunas darba vietas? Tie bija jautājumi, un tagad ministrs kungs jums ir iespējas tiem atbildēt. Paldies! Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Pieļau kļūdu, saka priekšsēdētājs. Bilbao kundzei nedēļu vārdu. Es jūs nepamanīju. Es ļoti atvainojos. Gracias, presidente. No se preocupe, que no se lo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es neņemu jums to ļaunā. Šķiet, ka visi jautājumi jau izskanēja, bet es tomēr gribu uh, šo to pavaicāt par uh, dzelzceļu pakotni un tehnisko pīlāru. Jūs teicāt, ka jūs prezidentūras laikā vēlties panākt progresu, un jūs vēlaties uh, virzīt uz priekšu visu pakotnu kopumā. Ko jūs sagaidāt no padomas, no dalību valstīm, ņemot vērā arī pirmo lasījumu un sadarbspēju? pirmais lasījums parlamentā un, un dalību valstis citreiz uzsāka renacionalizācijas pasākums, un tas, tam ir tādi visai nelabvēlīgi cēloņi. Mums ir jāsaprot, ka tās ir arī Eiropas problēmas. Ko jūs darīsiet Eiropas līmenī, lai katra valsts te neievieš kaut kāds vienpusējs pasākums, kas īstenībā slikti ietekmē Eiropas programmas, vērtības un eh, projekts, par ko esam vienojušies jau ļoti sen. Paldies, ministra kungs, jums vārds. Jā, liels paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, eh, liels paldies, cienījami deputāti par uzdotajiem jautājumiem. Mēģināšu censties uz visiem atbildēt pēc kārtas. Jā, nu, daudz jautājumu bija par minimālo algu un par dažādiem citiem ierobežojumiem, kas arī izskanēja attiecībā uz dažādiem, teiksim, darbu un atpūtas režīmiem smago automašīnu vadītājiem. Es varu teikt to, ka daudzas valstis ir ļoti paudušas lielu satraukumu par šīs normas ieviešanu. Un, protams, ka Šī norma nekādā veidā neveicina konkurētspēju un nekādā veidā neveicina e, vienotu Eiropas mērķu sasniegšanu. Tāpēc tas, kas būtu jādara, noteikti šis jautājums būtu jādiskutē un jācenšas e, atrast kaut kāds risinājums, lai šis jautājums tiešām būtu saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, un lai nebūtu jāievieš dažādi citi ierobežojumi attiecībā uz minimālām algām vai kādu citu uh, Uh, uzņēmumu uh, vai uzņēmējdarbības jomu regulēšanu atsevišķu dalībvalstīs. Jo tādējādi mēs nespējam nodrošināt konkurētspēju visas Eiropas Savienības ietveros. Bet šo jautājumu mēs noteikti apspriedīsim uh, transporta ministriem un centīsimies rast kādu risinājumu. Jo daudzās valstīs, kā jau es teicu, šis ir, šī joma ir, ir pausti lieli uh, Eh, satraukumu par šīs normas eh, ieviešanu, ko Vācija ir ieviesusi. Bet eh, arī no nozars viedokļa jāsaka, ka šis jautājums ir vairāk sociālo ministru kompetencijā un mazāk transporta ministru kompetencijā, bet, protams, no transporta joma ir tiešā veidā ietekmē šis pieņemtais lēmums. Kas attiecās uz savienojušo Eiro, Eiropas instrumentu un uh, Junkera investīciju plānu un ietekmēm uz nacionālām aploksnēm, tad jāsaka, ka arī šajā savienojošās Eiropas e, instrumentā daļa no finansēm bija paredzēta ne tieši investīcijām, bet gan finanšu instrumentiem. Tātad tieši tās dalībvalstu daļas, kas ir paredzēts, e, teiksim, konkrētais finansējums no dalībvalstīm, kas ir paredzēts noteikti investīcijas projektu īstenošanai, tas netiks samazināts. Un eh, šeit ir runa par to, ka šo garantijas instrumentu varētu attiecināt uz kopējo eh, garantijas sistēmu. Tādējādi eh, neapdraudot konkrēto dalību valstu piešķirtās kvotas. Attiecībā uz satiksmes drošību. Nu, šis ir jautājums, kas ir ļoti būtisks. Un joprojām Eiropā ļoti daudz notiek ceļu satiksmes negadījumu, daudz cilvēku arī iet bojā. Līdz ar to mēs nevaram ignorēt šo jautājumu, un mums noteikti šis jautājums būs jāapspriež un jādiskutē. Tāpēc uh, mēs to uzskatām par ļoti būtisku un apspriešanas vērtu. Tāpat uh, attiecībā uz mobilitāti un uh, pilsētu mobilitāti, tāpat attiecībā uz mazaizsargātām satiksmes dalībniekiem, kā gājiem, velospēdistiem Tāpat attiecībā uz infrastruktūras izveidi uh, pilsētās, lai visi satiksmes dalībnieki justos ērti un droši. Šis jautājums, protams, ir iekļaujams satiksmes drošības uh, jautājumu lokā un izskatāms. Attiecībā par, bija jautājums par pārvietošanu no, dzelzceļa, uh, no ceļiem uz dzelzceļu. Tātad, protams, valstīs, kurās dzelzceļa infrastruktūra ir attīstīta, Eh, veicot investīcijas, eh, īstenojot projektus, tā skaitā Junkera investīciju pakotnes ietvaros, var padarīt dzelzceļa pārvadājumus konkurētspējīgāks. Tādējādi ne tikai eh, no, no emisiju viedokļa, bet arī no konkurētspējas, no izmaksu viedokļa dzelzceļa pārvadājumus padarot pievilcīgākus uzņēmējiem, tādējādi atbrīvojot ceļus tādējādi padarot lētāks pārvadājums un tādējādi nodrošinot uh, efektīvu uh, transporta sistēmu, multimodālu transporta sistēmu un vidē draudzīgu transporta sistēmu. Šis jautājums, protams, nevar tikt risināts piespiedu kārtā, bet investējot infrastruktūrā, padarot infrastruktūru pieejamu un ērtu, šī pārēja, šī pārēja pakāpeniski uh, tiks veicināta. Par uh, ceturto dzelzceļu paku uh, varu teikt to, ka uh, mēs esam sagatavojuši kompromisu piedāvājumu vai, teiksim, tādu saucamu mīkstinātu piedāvājumu attiecībā uz politisko pīlāru, kur ir vienkāršotas prasības attiecībā uz organizatorisko un fizisko nodalīšanu operatoram no infrastruktūras turētājiem kur ietverti arī citi mīkstināti, e, mīkstināti kriteriji attiecībā uz e, valdes un padomas locekļu apstiprināšanu un iecelšanu infrastruktūras uzņēmumā un tā tālāk. Un šobrīd mēs šo jautājumu esam uh, cirkulējuši uh, starp dalību valstīm un 30. janvārs ir termiņš, kad mēs saņemsim viedokļus. Ja mums izdosies šo, šīs diskusijas uh, laikā rast kompromisu, tad, protams, mēs esam ieinteresēti virzīties uz priekšu arī eh, ar, š, ar šiem jautājumiem. Bet viennozīmīgi mēs strādāsim un pieliksim eh, spēkus, lai panāktu progresu politiskā mm, pīlāra ietvaros. Attiecībā uz tehnisko pīlāru, tad mums ir paredzēts trialogs eh, jau 29. janvārī uzsākt, un es domāju, ka mēs šeit arī sasniegsim būtisku progresu un iespējams pat darīsim visu, lai, lai panāktu lai panāktu vienošanos. Bija jautājums par Gibraltāru. E, tas, ko mēs varam darīt, protams, e, kā jau es minēju, mēs nevaram atrisināt šo Gibraltāru jautājumu pilnībā, bet mēs varam sagatavot šos failus tehniskā veidā tā, lai atrisinoties šim politiski svarīgajam jautājumam, tehniski šie jautājumi ir saskaņoti. Līdz ar to mēs strādājam ar ar, ar, ar visām tām lietām, kas in, industrija interesē, kas ir transporta sektora jautājumi, aviācijas sektora jautājumi. Sagatavojam šos dokumentus un tikko kā atrisinās šis politiskais jautājums, vai tiek atrisināts politiskais jautājums augstākā līmenī, tā šie dokumenti vienkārši uh, iet savu ceļu jau kā saskaņot dokumenti. Tas ir mūsu piedāvājums un priekšlikums, kā mūsuprāt šo jautājumu risināt. Rail Baltica un uh, eh, Junkera investīcija plāns. Bija vairāk jautājumu tieši par šo tēmu. Rail Baltica ir ļoti nozīmīgs ģeopolitisks projekts Baltijas reģiona savienošanai ar pārējo Eiropu. Baltijas reģions ir izolēts reģions no pārējās Eiropas, kā jūs zinat. Nav ātrgaitas uh, autoceļu savienojumi, nav elektrības savienojumi pietiekamā kapacitātē, nav gāzes savienojumi Ļoti daudz lietas, kur mēs tam ģeopolitiski, ģeo, geogrāfiski izolēti. Tāpat arī nav dzelzceļa savienojuma. Un, protams, eh, ja mēs skatāmies tīri no ekonomiskā viedokļa, tad šī dzelzceļa izbūve bez ārējām dotācijām vai palīdzības no Eiropas Savienības, lai atrisinātu šo ģeopolitisko jautājumu, ir neiespējams Baltijas valstīm šo jautājumu atrisināt bez ārējās palīdzības. Tāpēc, ka tas, ko es varu pateikt, ir tas, ka 26. februārī Baltijas valsts uh, iesniegs priekšlikumu uh, CEF finansējumam, uh, pirmai kārtai garantētam šim apjomam, iesniegs kopīgu piedāvājumu. Mums ir izveidots kopuzņēmums, kas darbojas kopš pagājušā gada oktobra, un mēs ļoti saskaņot un koordinēt ejam priekšā, uz priekšu, lai īstenot šo projektu. Jautājums ir par Junkera investīciju pakotni. Jāsaka, ka šis jautājums, protams, ir diskutējams, bet aizdevuma veidā šo projektu finansēt būtu diezgan grūti. Mēs nespēsim nosakt investīcijas ar, eh, ar, ar, ar pienāk, pienācīgu atdevi, lai šis projekts darbotos un izdotos. Ka šeit noteikti būs jāmeklē kaut kādas iespējas no atlikušajiem cefu līdzekļiem īstenot šo visai Eiropai ļoti svarīgo ģeopolitisko projektu. Tas, manuprāt, eh, ir arī galvenās, galvenās lietas, eh, galvenie jautājumi. À, par balto grāmatu attiecībā par transportu. Mēs noteikti diskutēsim par šo jautājumu. Eh, un iespējams mēs, teiksim, veiksim izvērtējumu bet tādas būtiskas pārstrādi un, un, un jaunas izstrādi mēs droši vien, ka savas prezidentūras laikā nespēsim paveikt. Lielas paldies par jautājumiem. Es ceru, ka atbildes, eh, centos atbildēt uz visiem un ceru, ka atbildes ir, teiksim, jūs, jūs apmierina. Paldies. Sie sehen am Beifall, wir sind es. Pēc aplausiem jūs dzirdējāt, ka jūsu atbildes e, bija apmierinošas. Matīs kungs, paldies, ka jūs pie mums ieradāties, atbildējāt uz mūsu jautājumiem, un, protams, mēs turpināsim regulāri sazināties. Mēs gribam, lai Eiropa virzās uz priekšu, e, un lai tā kļūst savienotāka, nevis fragmentētāka. Paldies vēlreiz! So, wir werden jetzt weitermachen. Kolēģi, turpināsim. Setzen. Lūdzu, apsēdieties savās vietās. Tie, kas vēlas doties prom, ir aicināti to darīt. Tagad mēs tiksim iepazīstināti ar pētījumu par trešo pakotni, kas veltīta eh, drošībai eh, jūrās. Jūs jau pirms vairākām nedēļām šo, in, šo dokumentu esat saņēmuši elektroniskā versijā. Tagad eh, varat ar to iepazīties arī drukātā formā. Ļoti labi, ka mēs par šo jautājumu runāsim un ir labi, ka mēs to esam visi saņēmuši vienā un tajā pašā dienā un kolēģi varēja arī sagatavoties. Krīs Nolits, eh, pētījuma autors, ir arī mūsu vidū. Es ceru, ka uh, izrunāju pareizi viņa uzvārdu. Viņš mūs iepazīstinās ar šo pētījumu. Gizelēs kundze ir klāt tāpat. Viņa arī uzstāsies. Un tāpat ir šeit klātecoši arī Paramīcos kungs no komisijas viņš runās par uh, nesenajiem notikumiem. Un tad būs arī, protams, debates. Tagad Grīsa Nolita kungs lūdzu. Sorry. Excuse me. Thank you very much for inviting us to present our recent Paldies, ka jūs man uzaicinājāt, lai iepazīstinātu ar uh, neseno pētījumu par to, kā tiek īstenota trešā jūras drošības pakotne. Mēs pastāstīsim, kādēļ tika veikts šis pētījums, uh, iepazīstināsim jūs ar secinājumiem un runāsim arī par izaicinājumiem un um, dažādām grūtībām īstenojot šo pakotni. Un uh, arī par EMS lomu pastāstīsim. Mēs esam uh, rūpīgi analizējuši un vērtējuši septiņu direktīvu un regulu ietekmi uz eh, jūras drošību, un eh, tā, tās viss ir sastāvdaļas šai pakotnē. 2009. gadā tā tika pieņemta un 2011. gadā transponēta. Ja Trešā pakotnē, kas ir balstīta uz pirmo un otro, eh, tika veidota, lai esošie likumi būtu efektīvāki un lai sektors kļūtu konkurētspējīgāks. Ņemot vērā 2005. gada ietekmes izvērtējumu ex-ante, mēs uh, varējām saprast, ka, protams, trešai pakotnē ir ekonomiskas sociālas sekas, un pētījums pierāda, ka īstenībā eh, jau mēs pietiekam labi, pietiekam pareizi bijām prognozējuši, kāda būs pakotnes ietekme uz situāciju kopumā sektorā. Kā jau agrāk minēts, kopš īstenošanas nav pagājis tik daudz laika, lai mēs pilnībā varētu izvērtēt to, kādi ir eh, nestie augļi, un pētījumā ir konstatēts, ka vairāki prognozētie cēloņi, patiešām vairāk prognozētie rezultāti ir sev pierādījuši praksē. Un Mēs arī, protams, diskutējām par nesenajiem negadījumiem jūrā. Ir jābūt augstākam spiedienam uz substandārta kuģiem, ir jāuzlabo informācijas sistēmas, izvērtējot riskus un ir jāievieš arī minimālie standarti. IMO audits and quality management systems are. Ir jābūt arī labām pārvaldes sistēmām, ievērojot uh, visus drošības standartus dalību valstis. Dalību valstīm arī ir jāgarantē uh, eh, drošības tiem kuģiem, kas uh, kuģo zem to karogu. The new inspection regime under the Port State Directive Jaunais inspekcija režīms harmonizē kritērijas, tā, kā tiek veiktas kontrolas uz kuģiem. Mēs šeit runājam par substandarta kuģiem, uz kuriem kontrols ir jāveic retāk nevis kā uz citiem. Pateicoties dažādām informācijas sistēmām, um, mēs esam uzlabojuši drošību teritoriālās ūdeņos, ir arī um, novērošanas direktīva, kas ir tāds kā drošības tīkls, uh, un ar tā palīdzību var apmainīties ar dažādiem datiem par jūrniecību ES. Tādā veidā arī uh, ietā, iestādēm ir eh, vieglāk eh, pieņemt lēmumus. Ir jābūt arī labākai sadarbībai starp dalību valstīm, izmeklējot dažādus negadījumus, katastrofas, situācija ir uzlabojusies un sadarbība Eiropas Savienībā ir palīdzējis izveidot arī tādu sadarbības tīmeklu, lai informāciju varētu saņemt nekavējoties going to highlight a few of the Un mēs sapratām, ka ir arī vairāki izaicinājumi. Direktīvu pieprasa, lai dalību valstis izveidot neatkarīgu uh, izmeklēšanas uh, padomi. Dalību valstis tādas ir izveidojušas, bet uh, vairāku konsultāciju rezultātā uh, mēs secinājām, ka nevienmēr var garantēt šo izmeklēšanas struktūru neatkarību, un citreiz šīs padoms ir daļa no uh, jūrniecības organizācijām, līdz ar to tām ir uh, dažādi ierobežojumi, gan budžetāri, gan administratīvi. Situācija Eiropas Savienībā ir ļoti, ļoti atšķirīga, un ir tādas izmeklēšanas padoms, kurām ir gandrīz 40 gadu darba pieredze, piemēram, izmeklēt nāves gadījumus jūrā, savukārt citas padoms ir izveidotas tikai pirms diviem gadiem, ir ļoti, ļoti atšķirīgas tātad šīs padomas, un viens ir pieredzējušāks, un dažas ir tādas, nu, vēl gluži zaļas, un Tādēļ ir jāharmonizē e, izmeklēšanas procedūras un jāparūpējas, lai visas šīs padomas darbotos pietiekami labā tempā. Tālāk patvērums kuģiem, ja ir nepieciešama palīdzība tie visi ir ļoti sarežģīti jautājumi. Nu, neviens eh, negadījums nelīdzinās citam, un tādēļ ir jārūpējas par uh, attiecīgas procedūras ievērošanu, piedāvājot palīdzību cietušajiem kuģiem, bet uh, šai procedūrai, procedūrai ir jābūt gan elastīgai. nesenie notikumi pierāda, ka ir ļoti ilgi lēmumu pieņemšanas procesi, kas, eh, protams, situāciju apgrūtina sevišķi tad, ja nekavējoties uz ku, kādam kuģim ir eh, jāsniedz palīdzība. Ir jābūt eh, vairāk labākai plānošanai un attiecīgajām iestādēm, kas pieņem lēmums, ir jābūt neatkarīgām, bezparteiskām. Un pēdējais izaicinājums atrodas gan uz valsts kontrols sistēmu un inspekcijām. Ja tiek izveidots jauns inspekciju režīms, eh, dalību valstīm ir jāinformē eh, par to, kādu panākumu ir sasniegti un uh, E, ja, piemēram, inspekcijām ir jānotiek jebkurā diennakts laikā, tas dažreiz sagādā grūtības. 2011. gads bija pirmais gads, kad tika izmantots jaunais inspekcija režīms un bija dalība valsts, kas veic vēl daudz inspekcijas sevišķi uz uh, lielam riskam pakļautiem kuģiem, bet uh, informācija nebija publiski pieejama. Jā, jā, tūliņ pēkšu savu uzstāšanos. Right. A short statement on, on the role of EMSA, which was also a part of the study. Uh, Mm, Runājot par EMSAS lomu, EMSAI ir jāsniedz tehniski padomi, ir jākontrolē tas, kā padomes īsteno savus uzdevumus un Dalību valstis ir vienbalsīgi lēmušas, ka tās atbalstīs EMSU uh, Un EMSA arī dalībvalstīm palīdz uh, apmācot speciālistus un uh, palaižot informācijas sistēmas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies! Karamīcas kungs lūdzu, viņš stāstīs par nesenajiem negadījumiem jūrā, izvērtējot likumdošanu par drošību uz pasažieru kuģiem. Paldies! Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much for. Lielas paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies par šo iespēju piedalīties diskusijās no mūsu puses. Es vēlētos runāt par divar pus tēmām. Vispirms sākotnēji apsvērumu par neseno traģisko uh, negadījumu, kas notika uh, Adrijas jūrā. Mēs visi esam saņēmuši informāciju Jūs to esat saņēmuši gan elektroniski, gan arī kā um, drukātu dokumentu. Un, protams, ka mēs cenšamies uh, tagad izvērtēt likumdošanu pasažieru drošības jomā. Un pēc šīs prezentācijas mūsu sākotnējā reakcija uz uh, šādiem te ekspostu izvērtējumiem uh, tiks īstenot. Tātad vispirms ar šo minēto, ne, runāt par šo minēto negadījumu. Mēs vēlamies izteikt līdzjūtību uh, to cilvēku ģimenēm un piedarīgiem, uh, kur gājuši bojā šajā negadījumā. Un 28. decembrī 2014. gadā mm, tātad notika šis traģiskais notikums Un š, kopš šī gadījuma es esmu sazinājies ar attiecīgajām Grieķijas un Itālijas uh, iestādēm, un mani dienests sadarbojas ar šo minēto valstu dienestiem, lai noskaidrotu, kā šis negadījums notika, un ir skaidrs, ka mēs viņiem skaidri esam pateikuši, kas viņu rīcībā ir nepieciešama, jeb kāda palīdzība no MSA. MS Mans mērķis šobrīd uh, nav uh, spekulēt par to, kā, izcēl, kā varēja izcelties ugunsgrēks uz minētā kuģa. Izmeklēšana šobrīd norit, un es vēlētos uzsvērt, ka mums ir ārkārtīgi strikti noteikumi uh, jūras negadījuma izmeklēšanā, un uh, Itālijas eh, attiecīgās iestādes uzsāka formālu izmeklēšanu saskaņā 2009. Eh, gada 18. direktīva un mēs cenšamies sadarboties šajā izmeklēšanā un arī eh, Vācijas un Grieķijas iestāžu pārstāvi, jo vā, še, uz kuģa atradās arī Vācijas pilsoņi tātad ir iesaistīti šajā izmeklēšanā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai tiktu pienācīgi īstenot izmeklēšanu. Mēs tātad uh, uzticamies Itālijas uh, partneriem, kas attiecīgi sagatavos uh, ziņojumu, un mēs ceram, ka pavisam drīz būs uh, zinām šīs izmeklēšanas uh, rezultāti. Kā jau tas ir noticis iepriekš, mums ir jāizvērtē viss tas, ko mēs varam uh, um, izdarīt kā secinājumu pēc šāda negadījuma um, gan nacionālā, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Ir vairāki aspekti, ko es vēlētos uzsvērt um, uz kuģa esošo personu um, reģistrāciju un um, varētu iestāžu pārstāvjiem ļoti grūti um, konstatēt, cik cilvēku ir bijis uz kuģa, bet Eiropas Savienībā uh, Savienības direktīvā ir skaidri noteikumi eh, par to, ka ir jābūt šādai informācijai, un tas ir eh, attiecīgās, eh, attiecīgā kuģošanas uzņēmuma pienākums nodrošināt to, ka šī informācija tiek apkopot, un attiecīgi mm, karoga valsts iestādēm ir jāpie, jāpanāk tas, lai attiecīgais uzņēmums mm, apkopot šo informāciju. Actually, in 2009 uh, we undertook. 2009. gadā mēs uh, uzsākām pārbaudas, un pēc tam uh, Grieķijas iestāžu pārstāvi uh, uzsāka attiecīgo pasākumu, jeb noteikumu uzlabošanu. Jūs esat uh, saņēmuši arī informāciju par šiem noteikumiem. Viens punkts, ko es vēlētos uzsvērt, uh, lai parādītu, uh, kur mēs saskaramies ar grūtībām un ko mēs varētu uzlabot, uh, kas attiecas uz pasažieru sarakstiem. Šajā procesā ir gadījumi, ka cilvēki tiek saukt pēc uzvārda vai vārda, bet grieķiski, piemēram, ir iespējams apvērst šo kārtību un attiecīgi ir du, tāda kā dubulti uh, ieraksti, un līdz ar to nav iespējams secināt, kur cilvēki ir pazuduši jūrā. Tāpēc es domāju, ka mēs te varam izdarīt secinājumus un varam ko uzlabot. Vēl papildus vēlētos teikt dažus vārdus par pasažieru kuģu drošību un šo te pārbaudi. Uh, kā tādu. Kāds ir mūsu mērķis? Mērķis ir izvērtēt līdz pašreizējo uh, likumdošanas ietvaru, vai tas ir piemērots un vai eh, tas tiek īstenots efektīvā veidā. Un likumdošanas pārskatīšana vēl nav notikusi, un komisija šobrīd strādā pie šiem jautājumiem. Šīs te eh, pārbaudas, ko esam veikuši līdz šim, liek mums secināt, ka ir zināmas grūtības ar datiem, tāpēc, ka likumdošana mainās. Kā jau es teicu, uz kuģa esošo personu uh, reģistrācija ir viens no punktiem, un komisija šobrīd uh, apsver iespējas uzlabot pašreizējo regulējumu, un kā jau es teicu iepriekš, ir ļoti svarīgi um, ievadīt datus arī par pasažieru um, valsts piedarību. Es domāju, ka šobrīd ar bezvadu komunikāciju līdzekļiem mēs varam nodrošināt šādu informāciju arī uh, piemēram, eh, uzkāpjot uz kuģa, eh, katrs varētu saņemt eh, tādu kā rokas sprādzi un ir, pateicoties tā, ir iespējams izsekot, vai cilvēks ir uz kuģa vai nē, un ar minimāliem izdevumiem mēs varam uzraudzīt to, vai šie cilvēki ir uz kuģa vai nē. Es domāju, tas ir viens no apsvērumiem, ko mēs varētu izskatīt. Nu, paraudzīsimies Vai mēs nevarētu šādā veidā uh, sekot tam, kur cilvēki atrodas, uh, vai viņi joprojām ir pie dzīves un tā tālāk un tā joprojām. Vēl viens punkts, kas, manuprāt, eh, ir svarīgs, uh, saistīts ar kaitēm, kas tiek nodarīts nu, kuģim. Ir svarīgi tas, ka šajā nesenajā negadījumā bija uh, vēja ātrums desmit eh, mezgli, izcēlās ugunsgrēks, nu mēs nezinām, kā tas eh, gal galā notika, un kuģis, kuģis virzījās uh, pēc 5-7 grādu kursa. Mm, es atgādināšu, ka mums bija cīniņa par Stokholmas vienošanās paturēšanu mūsu likumdošanā. Uh, jo daži vēlējās pievērsties starptautiskās jūras organizācijas noteikumiem. Mēs teicām, starptautiskās jūras organizācijas eh, noteikumi ne, nav pietiekami, lai mēs varētu nodrošināt eh, drošību pēc negadījumiem uz tā dēvētā rauro tipa kuģiem. Tāpēc mums ir jā, jāpanāk arī tas, lai tiktu mainīti starptautiskie noteikumi, jo pēc nesenā negadījuma mēs esam uh, pārliecināti, ka mūsu noteikumi ir labāk nekā starptautiskie notiku, nu, noteikumi. Mēs ceram, ka šī informācija tiks nodota arī starptautiskajām iestādēm, lai nodrošinātu lielāku drošības uz uh, kuģiem un lai uh, viss starptautiskā kopiena varētu iegūt no mūsu secinājumiem. Un visbeidzot, es vēlētos izteikt dažus uh, komentārus par šo ekspost pētījumu un ieteikumu uz trešo jūrniecības pakotni. Uh, protams, mums ir jāpatur prātā, ka mums ir bijis ļoti maz laika, lai īstenotu noteikumu saskaņā ar trešo pakotni. Ir tomēr eh, pozitīvi secinājumi par mm, iekļauto pasākumu efektivitāti. Galvenie jautājumi ir saistīti ar izmeklēšanas iestāžu neatkarību. Tām bieži vien ir maz administratīvās au, uh, autoritātes un, un tām nav brīvības izlemt par to, kā tiek izmantoti uh, to rīcībā esošie līdzekļi. Tāpēc arī komisija ir uzsākusi procedūras par pārkāpumiem pēc Kosta Konkordija Um, negadījumu 2012. gada janvārī. Un pēc tam Itālija ir uzsākus pasākums, lai uh, ieviestu jaunu izmeklēšanas padomu, neatkarīgu, un mēs uh, nesen arī uzņēmām pārstāvis. Tāpat arī ir jautājums par atbildību un kompensācijām saskaņā 2009. gada direktīva, un tas viss ir iekļauts jūras drošības uh, likumdošanas pasākumos. Uh, Eh, kas attiecas uz atbildību un kompensāciju negadījumu gadījumā. Šī, eh, šis likumdošanas projekts stājās spēkā tikai 2012. gadā, un uh, negadījumos cietušajiem ir uh, diezgan daudz garantija, kas ir paredzētas, piemēram, 21 tūkstoši eiro, lai sektu nepieciešam, pirmās nepieciešamības izdevums. Un dažos gadījumos šīs kompensācijas var būt vēl lielākas. Kompensācijas var pieprasīt no paša pārvadātāja vai arī no apdrošināšanas kompānijas. Es domāju, ka tas ļoti daudz tiks uh, izmantots, un nesenajā, tātad pēdējā negadījumā mēs dzirdējām, ka tas jau tiek izmantots. Visbeidzot, es priecājos par to, ka ir pētījums arī no iesaistīto pušu eh, puses par, eh, un man ir prieks par to, ka ir tik liels atbalsts arī par patvērumu vietām un arī, kas attiec uz nacionāliem eh, plāniem par patvērumu sniegšanu kuģiem, kas nonāk šādās grūtībās. Pēc 2013. gadā notikuši negadījumi, un mēs cenšamies arī palīdzēt kompetentajām iestādēm, eh, palīdzēt tiem kuģiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Tātad priekšsēdētāji noslēgumā vēlos teikt vien dažus vārdus. Mēs no savas puses uzskatām, ka visi aspekti, par kuriem mēs runājam, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Es domāju, ka mums ir jānodrošina, lai likumdošana, kas ir pieņemta, tiktu pienācīgi īstenot Eiropas Savienības līmenī, un mēs ceram uz jūsu atbalstu un uz iespējamiem uzlabojumiem, kas varētu uh, parādīties nākamo mēnešu laikā pēc izmeklēšanas un arī pēc šīs te, um, drošības pasākuma pārbaudas. Jāsaka, mūsu um, jūrniecības kopiena cenšas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu kvalitāti un to, ka noteikumi tiek īstenoti un lai nodrošinātu, ka noteikumi tik tiešām tiek ieviesti. Un es domāju, ka šis traģiskais negadījums, mm, kurā bez vēsts pazūd 11, 12 cilvēki no 500, kas atradās uz kuģa, un jāsaka, ka mums izdevās uh, izvairīties no lielākiem zaudējumiem, tāpēc, ka uh, bija īstenot visi uh, nepieciešamie drošības pasākumi, tāpēc mums arī uz to ir jāuzstāj. Tātad, ja eh, mēs kaut ko atradīsim, ko mēs varētu uzlabot jau esošajos pasākumus, mēs jūs informēsim. Paldies! Paldies! Vims Vandekams, lūdzu. Priekšstādātāji, liels paldies! Gribu pateikties mūsu dienestam par veikto pētījumu. Un gribēju visiem pateikties, kas piedalās pētījuma veikšanā, redzēju tur daudz nīderlandiešu uzvārdus, nu tas liecina par zinām kvalitāti. Gribēju pateikties arī MUV ģenerāldirekcijas eh, direktoru vietniekam par uzstāšanos. Man ir dažas piezīmes Parasti ar šādiem ziņojumiem, nu, ir grūti nokļūt uh, avīžu pirmajās lapas pusēs. Nu, paskatoties, cik tagad uh, zālē ir cilvēks, tas ir tāds tehnisks jautājums, par ko interesējas speciālisti. Bet, kad notiek negadījums? Nu, Kosta Konkordija var šeit minēt un Norman Atlantika nu tad visi ir gatavi kameras priekšā kritizēt Eiropu, ka Eiropā jāiesaistās un tā tālāk un tā joprojām. Un man rodas trīs jautājumi. Pirmām kārtām cilvēku, cilvēciskās kļūdas iespējamība. Uh, Mēs jau varam te pieņemt regulas un likumus kaudžu kaudzēm, bet mēs nevaram izslēgt šo cilvēka mm, kļūdu, nu kā tas notika Kosta Konkordija kapteiņa gadījumā. Nu, un Normāna Atlantika negadījumā arī laika apstākļiem bija liela ietekme. Tātad pirmais jautājums - cilvēciskās kļūdas un laika apstākļi. Otrakārt, Kas tad tur īsti notika ar pasažieru sārakstu uz Norman Atlantic? Šķiet, ka bija uh, par simts cilvēkiem uh, vairāk izglābts, un tad ir, nē, pēkšņi izskatījās, ka um, tomēr simts cilvēku nav izglābti. Viss tā ļoti dīvaini. Trešais jautājums - EMSA. Ziņojums ir tāds ļoti mīlīgs ir tāds ļoti skaists nīderlandiešu vārds um, izcišanās iespējas vai tādas pārliecināšanas iespējas. Un ko tad EMSA var paveikt? Tā ir jābūt stingrākai. Ko tā tagad var panākt? Tas ir mans trešais jautājums. 60. 61. lapusē es lasīju, ka EMSA jābūt elastīgākai, jābūt vairāk projektiem. Uh, Bet kādas tad ir ēmas iespējas kaut ko ietekmēt? Paldies! Danke sehr, Gesine Meissner. Paldies, tagad Gesine Meissner. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies arī komisijai. Paldies par to, ka iepazīstinājāt mūs ar šo pētījumu. Paldies arī Karamītas kungam. Karamītas kungs jau pašās beigās teica, ja mēs sūdzamies, tad mēs sūdzamies diezgan skaļi. Es atceros 2012., 13., 14. gadā bija trīs ļoti uh, apjomīgi uh, kuģu negadījumi. Tātad 2012. gadā Flamingo, jūs to pieminējat pašās beigās, tas bija kuģis, kas uh, brauca starptautiskajos ūdeņos un Tad bija Costa Concordia 2013. gadā, tagad 14. gada beigās Norman Atlantika. Tad varam teikt, ka, paldies Dievam, tie bija tikai trīs negadījumi un varam secināt, ka uh, drošības līmenis ir augsts. Vims Antekams pieminēja cilvēciskās kļūdas. Jā, jā, tas var notikt, no tā mēs nevaram pilnībā izvairīties. Mums ir jāuzdod jautājums, vai viss notika saskaņā ar likumdošanu, vai tomēr kaut kādas normas būtu jāgroza, lai uzlabotu drošību vēl vairāk. Ļoti labi, ka jūs pieminējāt šo Flamīnī lietu, protams, gābjot cilvēkus Uh, paiet laiks, paiet laiks pēc tam izmeklējot kuģa atlūzas un noskaidrot, kas īsti ir noticis. Nu, Norman Atlantika lietā uh, situācija bija labāka, bet Flamīnija gadījumā. Um eben eine Hilfe, eine schnellere, bessere Hilfe bija jāuzdod jautājums, varbūt eh, jābūt labākai starptautiskai sadarbībai. Flamīnijas gadījumā tas tā nenotika. Brians Simpsons toreiz bija ļoti satraucies. Viņš teica, tas vispār ir vecākais likums, ka ir jāpalīdz tiem, kas nonākuši grūtībās ūdeņos uz jūras. Un šis likums netika ievērots, tas ir pat tāds nerakstīts likums. Es gribēju pavaicāt par šīm normām un uh, atziņām, kas gūtas uh, Flamīnija katastrofas uh, gadījumā. Tālāk, cik ilgi notiks izmeklēšana Norman Atlantika lietā, un mums, protams, ir arī jāizdara konkrēti secinājumi Un jūs vēl teicāt, ka EML uh, normas nav pietiekams, Karamīcas kungs, jūs tā teicāt, un varbūt, ka kaut kas ir jādara arī nacionālā līmenī, bet tas prasīs daudz vairāk laika. Un ar cik ilgu laiku jūs rēķināties? Paldies. Karim Adeli. Karim Delī. Merci, monsieur le président, merci. Paldies, priekšsēdētājiem. Paldies par sniegto informāciju. Man ir vairāk jautājumi. Vispirms, kā šis rīks, SafeSeaNet, kā to izmantos arī pārobežu jūras pasažieri, kādi līdzekļi tiek izmantot, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par to, kā kāds uh, kuģis ar um, nepilnībām strādā pārobežo, pārobežā. Kā notiek informācijas apmaiņa gadījumā, kad notiek uh, kādi pārkāpumi, negadījumi? Vai esošie dati ir viegli pieejami? Vai tas var uh, nodrošināt arī paraugu praksi un palīdz arī glābt uh, cilvēkus. Kosta Konkordija 2012. gadā. Uh, um, cieta katastrofā. Un tad, tad uh, arī komisija tur bija paziņojusi, ka izmantos uh, fondus, bet vai tas tika atrasts īstenots? Debakungs. Die Kollegen haben schon sehr viele Fragen gestellt. Es erübrigt sich, dass ich noch äh, darauf. Kolēģi uzdev jau daudz jautājumus, un äh, es uzdošu konkrēti jautājumu komisijai. Vai 9. gada direktīvas transponēšana ar visiem juridiskajiem uh, nosacījumiem, vai jūs zinat, kā notiks šī transponēšana dalību valstīs? likumdošana ir laba, tā ir uh, pieņemta, jā, bet uh, tur ir problēmas ar piemērošanu, ar transponēšanu dalību valstīs. Kā tur sokas? Volevo comunicare che abbiamo scoperto c'è un documento. Uh, mēs atklājam Eiropas komisijas dokumentu, kas, kas ir konfidenciāls, bet patiecībā, patiesībā pieejams internetā. Piecu gadu apakaļ uh, Arī Itālijas kuģu flote tika aprakstīta kā novecojusi un bīstama 54% no vairākiem simtiem kuģu, kas ir Itālijas flotē, ir vairāk nekā 20 gadus vecs, vairāk nekā 30 kuģi, 27 gadu veci, tagad 30 gadu veci. Tātad ļoti veca kuģu flote, protams, tur ir certifikāti izdot, kontrolēt un tā tālāk. Uh, izmantoti tika pusgadsimtu atpakaļ, bet tas tiek izmantots joprojām, tas apdraud pasažierus vīdus jūrā. Ir Itālijas kūģi, starp Neapolu Niskie, kas ir ārkārtīgi veci prāmji, arī starp citām pilsētām Sardīnija Fērijas, 74. kopš 74. gada. Kopš 2014. gada tagad ir Kīpras, ar Kīpras karogu brauc. Bet tas ļoti apdraud pasažierus. Ņemot vērā to, ka parlaments strādā arī pie tā, kā nodefinēt Jonijas Adrijas jūras uh, stratēģiju, īpaši akcents tiek līgts arī jūras pārvedājumiem, varbūt tomēr TNT trūks koridors, kas uh, arī iekļauj arī pilsētu, kā komisija rīkosies, lai ne tikai izvairītos no incidentiem, bet lai būtu arī liela kontrole par certifikāciju un certifikātiem, kas tiek piešķirt nacionālā līmenī. Paldies! Paldies! Vairums jautājumu tika adresēta komisijai nevis pētījuma autoriem. Es uzdošu jautājumu no savas puses. Mēs te dzirdējām par daudziem negadījumiem, kuri būtu trīs, tātad trīs galvenie punkti, trīs galvenās lietas, kas būtu jāmaina, lai šādi negadījumi neatkārtotos. Nu, izdomājiet, kā jūs atbildēsiet. Paldies. Kurš sāks? Lemjiet paši. Äh, vielleicht nehmen wir dann Herr Karamitsos davor. Karamitsos kungs, pirmais, un jūs varēsiet sagatavoties. Jā, jā, viņi varēs pā, nedaudz pārdomāt, ko teikt. Jo, misāmi. <laughs> um, Tagad būsiet man parādnieki. First, uh, start... Sāksim ar Mesīs Lamīnija. Strādājam operacionālās vadlīnijas, kā rīkoties šādā situācijā, šajā konkrētajā gadījumā. Uh, kā noteica kolēģis, tad, tad eh, visi gaidīja, ka kūģi, nu, draugs uz krastu, nu, kā tāds karstais kartupelis, mēs viņus negribam, mēs viņus negribam. Mums ir operacionālās vadlīnijas, ir izstrādāts, lai cilvēki zinātu, kā rīkoties šādās situācijās. Ja tagad atgriežos pie jautājumiem. Vanekām kungs tad, tad arī šīs cilvēku pieļautā kļūda, kas tiešām tā arī bija vienā vai divos uh, negadījumos. Viens ir kruīz kuģi Itālijas salā, kur tiešām bija kapteiņa kļūda, un to teica arī tiesa. Jā, mums būs jāatrod kā atrisināt situāciju ar pasažieru sārakstiem. Vispirms jābūt ļoti uzmanīgiem par to, kas ir presē, presē. Tad, tad nekas daudz uh, nenotiks, jums ir Ziemassvētku laikā izņemot tikai tātad vienu kuģi negadījums, lidmašīnas negadījums. Tātad uh, presi koncentrējas tieši uz šiem notikumiem. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem pirms uh, notiek izmeklēšana, notiek ļoti daudz spekulācijas, jāgaida rezultāts, skaidrāka informācija no iestādēm. Uh, Tad mēs varam runāt par pasažīru sarakstiem, tā tālāk es domāju, ka esam mācījušies jau no pagātnes, jau minēju dažas no šīm mācībām. Es tiešām ceru, ka mums nenāksies gaidīt gādu pirms saņemsim sākotnējo ziņojumu. Viņi var iz... Ja viņi varētu mums jau nodot kāds rezultāts laicīgi, tad mums tas palīdzētu. šajā situācijā, kas bija ļoti svarīgi, iestādes iemācījās sadarboties. Mums bija lieliska sadarbība ar eh, Itālijas un Grieķijas iestādēm, un beigās arī eh, Vācijas izmeklētāji, kas arī pievienojās mūsu komandai. Sadarbības starp iestādēm darbojas, raudzīsim, vai kaut kas no tā arī vēl jāmācās un kā to var uzlabot. Vēl ir noteikti noteikumi, kas ir jāuzlabo, RMI noteikumi. Koordinējamies šeit ar dalību valstīm, nevienmēr tas ir vienkārši, kurā gadījumā mēs noteikti grībam kopīgu pieju, IMO noteikumi. Ir dažādi trūkumi, bet nu tomēr AMO noteikumi darbojas Tad, nu, tad tāds delikāts jautājums. Jautājums par trešajām valstīm un IMO. Par to, kāda ir kopīgie drošības līmeņi. Tad, jā, ir šis stāsts par karogu valsti. Tur ir ekonomiski iemesli vairāk pamatā un nevis iemesli, kas nodrošinātu uh, pietiekam drošības līmeni, konkurētspēju un tam līdzīgi. Tātad mēs gribam, lai starptautiskie noteikumi būtu tikpat strikti kā mūsu noteikumi. Mēs visu paturam augstā līmenī. Mēs arī esam vairāk kārt strādājuši ar AMO. Tas, ir uh, jāizslēdz uh, nepieciešami durvis. Ūdens necaurlaidība jānodrošina. Tika veikt arī testi uz kuģiem, bet nu nevienmēr uh, tur viss ir atbilstīgi. Pirmajā pusstundā ir jāveic šie testi, bet, nu, nevienmēr tas tiek nodrošināts. Safety net, šis drošības tīkls. Kā mēs varam strādāt labāk? Šis drošības tīkls kā tāds darbojas labi, bet noteikti var veikt uzlabojumus Un te turpinās arī diskusijas, kur piedalās eksperti par to, kāds tiek īstenots, bet varam būt lepni par to, ka mums ir labākā sistēma pasaulē. Tur, tur ir daudz labāka situācija nekā aviācijā, sauszemes transportā šī sistēma darbojas. Izmantotas tiek jaunākās tehnoloģijas, tādēļ arī iepriekš minēju, ka mēs varbūt arī varam uzlikt aproces eh, pasažieriem, lai tiešām varētu izsekot visam, kas notiek gadījumā, ja kaut kas nelabs notiek. Par to arī tiek runāts. Ja godīgi, tad es nezinu neko par šo informāciju par veco itāļu kuģu floti. Es nezinu, vai tur ir vecāki floti nekā citās dalību valstīs. Lai nu kā. Mums tas noteikti vēl jāskata, bet tas nav nekas tāds, kas nu, mums tā būtu īpaši pārsteidzis, ka Itālijas pasažieru kuģi būtu īpaši novecojuši. Es šķiet esmu atbildējis visiem jautājumiem, bet nu, esmu gatavs arī divpusēji atbildēt vēl uz jautājumiem vai padziļināt tos. Uh, tās atbildes, ko sniedzu. Ceru, ka mēs mācīsimies no šiem negadījumiem ātri. Un, diemžēl, arī, kas ir konkordija, eh, negadījums, nu jā, bija mums tomēr arī laba mācība. Un tas tad arī ļaus mums uzlabot šo situāciju tikos arī Itālijas atbildīgiem iestādēm divas dienas atpakaļ. Viņi bija orientēti sadarbību un teica, ka pēc iespējas ātrāk viņi mēģinās rast uh, konkrēts rezultāts, lai mēs labāk arī izprast, kas tur notiek un mācītos no nu, šīs situācijas. Paldies! Paldies! Kurš no, kurš no abiem autoriem pirmais? Uh, mēs paldies priekšsēdētājiem! Jā, man būtu papildi jautājums, jo man eh, neapmierināja atbilde. Bet varbūt vispirms pētījuma autori. Jā, es vēlētos tieši tāpat kā kolēģi teikt, ka šobrīd jums būtu jānāk klajā ar priekšlikumiem, jo īpaši, ja, run, ja mēs runājam par Kosta Konkordiju, vai jums ir priekšlikumi, jo par to jūs neko neteicāt. Nu labi, tad es arī uzdošu jautājumu tūdaļ pat. Es nevēlējos traucēt abiem autoriem. Man nebija pilnībā pieņemams jūsu atbildes, jo es vēlējos tik tiešām noskaidrot vispirms, vai izmeklēšanas ziņojums ir pieejams gadu pēc norma Atlantika negadījuma, vai mēs arī varēsim iepazīties ar šo ziņojumu. Un otrs jautājums, kā ir ar šiem te eh, noteikumiem attiecībā uz flamīniju negadījumu, kad jūs tos nosūtīsiet mums, man ārkārtīgi interesētu rezultāti, un es vēlētos arī uzzināt par jaunajiem noteikumiem. Es gribētu zināt, kāds ir komisijas darba plāns. Paldies, tad vārds vēlreiz Karamicus kungam, pavisam īsi jūs varat atbildēt. In, in, in the last question, I think. Uh... Pēdējā jautājumā. Jāsaka, ka tātad pēc gada, ko mēs varam teikt par šiem noteikumiem? Ziņojumi ir gatavi, kas attiecas uz flamīniņu negadījumu. Tos ir iespējams kādā brīdī piegādāt. Ziņojums par negadījumu izmeklēšanu tātad ir starptautiskie noteikumi. Eh, šis ziņojums eh, tiek iesniegts starptautiskajai jūrniecības organizācijai, un tad, kad imā to saņem, tad attiecīgi eh, var mm, nosūtīt to mums vai jums. Tad, tad tajā brīdī, kad mums ir šāds ziņojums, jūs varēsiet to saņemt. Jautājums ir par to, vai mēs varam izdarīt spiedienu un lai mums nebūtu jāgaida vesels gads, tātad vai mums ir sākotnējās izmeklēšanas rezultāti un mēs varētu uzlabot esošo likumdošanu, lai nebūtu jāgaida tik ilgi. Es pieminēju, piemēram, šo te piemēru ar vārdiem uzvārdiem. Nu, varbūt, ka mēs varētu kaut ko darīt daudz ātrāk. Otrs jautājums bija par Kosta Konkordiju. Mēs kopā ar dalībvalstīm sagatavojam divus vai trīs ziņojumus priekšlikumus IMO, lai uzlabotu situāciju jo Kosta Konkordija gadījumā un uh, līdzīgu kuģu gadījumā viņi uh, nepaliek uh, Eiropas Savienības uh, teritoriālajos ūdeņos, viņi dod starptautiskajos ūdeņos un līdz ar to uh, mums ir IMO noteikumi. Un mēs esam sagatavojuši ziņojums un arī priekšlikums un daži no tiem jau ir tikuši īstenot, par dažiem jau ir pieņemts lēmums. Ja jūs vēlaties, mēs varētu jūs iepazīstināt ar rezultātiem. Daudz kas bija brīvprātīgi. un daudz ko uh, uzsāka paši, daudz ko īstenoja paši kuģniecības uzņēmumi. Jā, un šobrīd imot padarīs šos noteikumus par obligātiem. Jā, tagad uh, vārds uh, pētījuma autoriem. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, ka devāt mums laiku pārdomāt jūsu uzdoto jautājumu, kādiem būtu jābūt trim galvenajiem soļiem. Uh, lai novērstu turpmākus negadījumus. Mēs, protams, vispirms vēlamies teikt, ka mēs nezinām, eh, kādu iemeslu dēļ izceļ šādi negadījumi. Ja mēs runājam par cilvēku, cilvēcisko kļūdu, mēs nedaudz um, aplūkojām jūsu jautājumu un uh, Mēs esam arī nonākuši pie trim ieteikumiem. Došu vārdu vai kolēģei. Jā, varbūt atsaucoties uz jūsu teikto, trīs galvenie jautājumi. Es uzsvēršu eh, Jautājums, kas saistīts ar trešās jūrniecības pakotnes ieviešanu un kas nav varbūt uh, tieši saistīta ar decembrī notikušo negadījumu. Pirmais ir uh, kvalitātes pāraudzības un uzraudzības sistēma. Mums ir um, uh, karogvāts uzraudzība, tātad uzraudzību kontroli un ziņošana, tas viss šobrīd darbojas, ir minimālās prasības at, attiecībā uz uzraudzību visām šīm iestādēm. Un tādējādi mēs uztveram augstāko uh, kvalitāti, kad ir iespējama. Patvērumu vietas protams, ir viens no jautājumiem, te ir nepieciešama koordinācija dalībvalsts starpā, un arī te mēs esam uzsvēruši, ka ir iespējams kaut ko uzlabot vismaz īstenošanas ziņā. Lēmumu pieņemšana var notikt ātrāk. Un trešais punkts, es atsauktos uz to, kas jau izskanēja ehm, - satiksmes pāraudzīšanas sistēma jo īpaši drošības eh, tīkla pārādzīšana, tas šobrīd darbojas diezgan labi. Diezgan veiksmīgi. Jā, šīs trīs dimensijas darbojas veiksmīgi, tad ir iespējams novērst praktiski visus negatīvus. Labi, tad liels paldies! pētījuma autoriem un varam pievērsties nākamajam punktam darba kārtībā. Referents nav ieradies, tāpēc mums ir neliela pauze līdz 17.30. Tad turpināsim darbu. Besonders leid wegen der Besuchergruppe. Sie dürfen gerne. Paši žēl, jo ir ieradušies apmeklētāji. Jā. Jūs varat eh, pēc tam ierasties, eh, vēl debatēs piedalīties, klausīties. Paldies!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

Wenn man eine Unterbrechung macht, ist ja immer. Jā, ja jūs uh, pa vidu sēdē ieliekat uh, pārtraukumu, tas uh, vienmēr nav tik vienkārši, bet tagad esam atpakaļ. Gribu uh, sveikt pie mums Rokskungu, kas nesen ir kļuvis par uh, DG Move ģenerāldirektoru un ir atbildīgs par uh, nolīgumiem ar trešajām valstīm. Uh, Un, protams, mums ir regulāri jātieks ar komisiju, lai apmainītos ar informāciju, jaunāko informāciju par atsevišķiem nolīgumiem. Došu jums vārdu un tad būs diskusijas. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cik daudz laika man atvēlēts? Mums jāsteidzas. All right, you have the, presenta you have the presentation on the, on the Jūs varat iepazīties ar attēliem uz uh, ekrāniem. Man ir divas prezentācijas, tātad par aviācijas politikas nolīgumiem un tad par drošības nolīgumiem. Par mūsu produktu pārdošanu citos tirgos. Pirmajā uh, prezentācijā ir vairāki attēli un otrajā tikai divi. Tātad kā jau teicu, esmu MUV ģenerāla direkcijas jaunais direktors, bet šie zālē redz tās pašas sejas, tātad, nu, vienkārši esmu atgriezies. Un būs mums arī diskusijas ar ģenerālu direktoru. In the area of, of the international Ja runājām par startautiskajiem aviācijas nolīgumiem, mēs saskaņā ar Lisabonas līgumu esam izveidojuši vēl ciešāku sadarbību ar trešajām valstīm. Sākumā gribēju pateikties transporta komitejai par uh, veiksmīgo sadarbību un par to stipro plecu, ar kuru jūs mums atbalstījāt, tad, kad pie Eho kungs bija direktors mūsu ģenerāldirekcijā. Mēs visā pasaulē diskutējam, vedam sarunas par uh, nolīgumiem ar um, visām pasaules valstīm, arī tad ar ASV, Kanādu, Brazīliju, galvenajiem tirzniecības partneriem. Un tagad es došu, iedošu tehnisko aprīkojumu savam kolēģim, lai viņš var nomainīt attēlus. Ar lielu prieku, ja jūs, protams, mani aicināsiet, ieradīšos transporta komitejā, cik vien bieži nepieciešams, lai jums stāstītu par jaunāko informāciju un lai jūs man paust savus vēlmes un uzdot jautājumu. Ja mēs runājam par aviācijas politiku, jāsaka, ka tā ir tikai. Uh, Tas ir loģisks nākamais solis, pilnveidojot vienoto aviācijas tirgu Eiropas Savienībā. Uh, Un 2002. gada spriedums Open Skies lietā, ko pieņēma Eiropas Savienības tiesa, arī šeit būtu jāpiemina, ņemot vērā par divpusējiem līgumiem starp dažādām līdzsabiedrībām un kopienas tiesībām. Bet, protams, domāju, ka tikai patiesi zinātāji ir palikuši zālē, varbūt man nemaz nevajag šīs detaļas atkārtot. Tagad eh, pāriešu pie nākamajiem punktiem. Aviācijas politikā pēdējo desmit gadu laikā ir um, galvenokārt domāts par trim pilāriem, un Eiropas komisija kopīgi ar dalību valstīm ir panākusi lielāku legolāru, legālo noteiktību, juridisko noteiktību, ir noslēgta nolīguma ar 120 ne ES valstīm, apmēram tūkstoši pēc skaita, un ir panākts arī progress, izveidojot plašāku aviācijas zonu, vienotās aviācijas zonu un parakstot nolīgumus ar Rietumbalkānu valstīm, Māroku, Grūziju, Jordāniju, Moldovu un Izraēlu. Un tagad norisinās sarunas ar Ukrainu. Un ir veiktas aplēses Eh, par ieguvumiem, noslēdzot šāds nolīgums, piemēram, ņemot vērā to, ka par 40% ir samazinājušās eh, biļešu cenas. Mēs esam arī uh, ar ASV, Kanādu un Brazīliju veduši sarunas, tie ir mūsu galvenie tirzniecības partneri, bet, diemžēl, globālā recesija Eiropas kāra smagāk nekā citus pasaules kontinents, un tas ietekmē arī mūsu konkurēt spēju aviācijas uh, jomā, jo mēs sastopamies ar ļoti daudz dažādiem izaicinājumiem. Tieši tādēļ 2012. gadā komisija nāca klajā ar jaunu paziņojumu par uh, Eiropas Savienības ārējo aviācijas politiku un uh, cīņu pret jaunajiem izaicinājumiem. Eiropas parlaments Tātad jūs sagatavoja ļoti izcilu ziņojumu, tā autors bija Marina Eskukungs, liels paldies viņam par to. No nu, strateģiskā viedokļa ir ļoti svarīgi, lai Eiropa būtu ļoti nopietnas un konkurētspējīgs spēlētājs globālajā pasaulē, lai tam būtu savu vietiņu zem saules uh, aviācijā, un tas, protams, uh, nāks par labu mūsu līdzsabiedrībām, lai tās varētu piedāvāt maršruts uz uh, aizvien jaunām vietām. Ja mēs runājam par um, mandātiem sarunu vešanā nākotnē ar galveniem partneriem, es gribu pateikt, ka 2012. gada Eiropa padomes secinājumos ir minētas mandāti ar Turciju, Indiju, Krieviju, ASEANu un Ķīnu. Tās ir arī galvenās prioritātes. Eiropai ir uh, jāvirzās uz priekšu, tā nevar klibot uh, nopakaļus uh, šajā tik konkurētspējīgajā tirgu. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Mums ir jābūt tādai daudz ambiciozākai ārlietu politikai. Pēdējo desmit gadu laikā mēs esam pierādījuši, ka Eiropa var daudz ko panākt. Mēs esam panākuši tādus rezultātus, ko nebūtu iespējams sasniegt bez koordinētām aktivitātēm. Mēs vēlamies aizsargāt Eiropas intereses, uzlabot konkurētspēju aviācijas sektorā, uh, lai veicinātu izaugsmi, radītu jaunas darba vietas un, protams, piedāvāt iegūmus mūsu pilsoņiem. Jūs varbūt būsiet pamanījuši, ka tieši tādēļ 2015. gada darba programmā komisija ir piedāvājusi arī aviācijas pakotnes likumdošanu, un ģenerāla direktora kungs par to runās detalizētāk. Arī ārējā sadaļa šeit ir ļoti svarīga, un tieši tādēļ mēs vēlētos ļoti cieši sastrādāties ar transportu komiteju un Eiropas parlamentu kopumā, sagatavojot šo tik nopietno likumdošanas pakotni, kas cerams varēs izveidot saskaņotu un visaptverošu transporta aviācijas struktūru Eiropā. Runājot par uh, mērķiecīgiem pasākumiem Un varu pie tā vēl atgriezties detalizētāk, ja mūsu rīcībā ir pietiekami daudz laika priekšsēdētāja kungs. Yeah. So basically what we want in 2015, you have it all. Jūs te varat redzēt attēlā, kāda, kādas ir prognozes un mērķus 2015. gadu. Mēs vēlamies noslēgt sarunas ar Brazīliju, parakstīt ar to nolīgumu. Mēs jau vienreiz cietām neveiksmi Un Brazīlija nebija gatava parakstīt šo nolīgumu. Tas mums visiem bija tāds liels uh, sarūktinājums, un uh, tādēļ mums ar šo nolīgumu ir uh, jāpalūkojas daudz rūpīgāk, lai varētu piedāvāt arī jauns risinājums ne tikai Brazīlijā, bet arī mūsu pašu līdzsabiedrībām. Un uh, viena no galvenajām prioritātēm ir līguma parakstīšana ar Ukrainu. Mums ir jāizrāda šī solidaritāte, tas ir tāds kā žests, jo Ukraina, protams, tagad neatrodas apskaužāmā situācijā un Mums ir vēl neatrisināti jautājumi, mēs ceram, ka uh, izdosies tos atrisināt. Mēs kā komisija darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai attiecīgās dalība valsts varētu nonākt pie kompromisa. Un mums ir jāvienojas ar Ukrainu un mēs vēlamies, lai Ukraina pievienotos mūsu aviācijas saimē Eiropā. Tālāk Eiropas Savienības un Persijas līča valstu dialogs par aviāciju. Mēs ceram, ka šis līča dialogs uh, notiks uh, uh, kādā no Persijas līča valstīm, jo pēdējais notika Briselē, un tad mēs varēsim uh, atvērt godīgas un atklātas konkurences klauzulu ieinteresētajām valstīm. Tālāk turpināsies ES ASEAN aviācijas samits, un jūs jau būsiet dzirdējuši, ka Ķīna ar ASEAN valstīm ir parakstījusi atklā, atvērtu daudzpusēju nolīgumu, un tam sekos divpusēju nolīgumi. Mēs esam redzējuši ka ASEAN valstīs un Ķīnā tas ir radījis tādu labvēlīgu situāciju tirgos. Un šāda, šāds risinājums, kad grupa vienojas ar grupu, ir ļoti veiksmīgs, un tad mēs varam, piemēram, ar Indiju vēl sazinoties, tai varbūt ir vairāk vēlmi noslēgt šo nolīgumu nekā citām valstīm, varbūt tas būs vienkāršāk. Šie šie tirgi ir augoši, zeļoši, tur ir ārkārtīgi liels uzņēmē darbības potenciāls un mēs taču eh, ne tikai uz turienu lidojam kā pasažieri, bet šajās valstīs arī tiek veikt uzņēmē darbība, piemēram, preces, krāva tiek pārvadāts un tad tas ir tikai pašsaprotam, ka mēs mēģinām uh, iekļūt šajos tirgos, lai mūsu uzņēmumi varētu būt ieguvēji runājot par Ķīnu un Japānu, Šeit ir ļoti daudz uzmanības pievērsts drošībai, šeit ir šis maģiskais saiznājums basa, es pie tā vēl atgriezīšos. Mēs mēģinām arī atkal sazināties ar Indiju, tā teikt, pārstartēt mūsu sarunas un iedrošinošas zīmes eh, tomēr esam saņēmuši, jo Indija ir uh, pieteikusies kļūt par dalību valsti IKO jeb civilās aviācijas eh, drošības organizācijā, un Turcija tur ir liels grūtības, eh, un jūs jau redzējāt mūsu pētījumā, ka Turcija atrodas saraksta augstgalā, augstgalā, bet eh, ir jārunā par horizontālu vienošanos. Četrus gadus jau tas viss ir prasījis, un Protams, mums nāks uzdot jautājums, vai Turcija pat tiešām grib integrēties Eiropā, vai tā tikai grib piekļūt mūsu tirgiem un viss tā tad vadās no ekonomiskām interesēm. Un tad, kad būsim noslēguši sarunas ar Brazīliju, nākamais loģiskais solis ir sarunas ar Meksiku. Tur arī ir milzīgs potenciāls tālāk Armēnija, tā ir eh, paudusi interesi par nolīgumiem, tā arī tagad strādā pie jaunām ārpolitikas vadlīnijām. Armēnija ir maza valstiņa Kaukāzā, bet nu nevajadzētu arī šādas iespējas palaist garām, ja viņi paši to vēlas. Ar mūsu galvenajiem partneriem mēs runājam par eh, godīgu konkurētspēju, sarunas notiek eh, arī par regulas 868 čērstsvītra 2004 pārskatīšanu. Nu, ātrāk par 15. gada beigām pārskatīšanu nevajadzētu gaidīt, bet mēs ceram, ka diskusijas atsāksies. Un mums ir jābūt jā, jādomā arī par tādu godīgu konkurenci, tad, kad mēs uh, sarunājamies ar saviem ārzemju partneriem, un vēl jārunā arī par īpašumu tiesībām līdzsabiedrībās. Mēs esam runājuši par to, ka ir daudzi ārvalstu uzņēmumi, kas investē līdzekļus Eiropas Savienības līdzsabiedrībās. Nākamnedēļ būs kopīgu uzklausīšanu vairākām uh, komitejām, un mēs te runājam arī par aviācijas nozaru TTIP kontekstā, bet īstenībā amerikāņi nevēlas par to runāt. Un IKAO būs milzīga aviācijas drošības konference pēc divām nedēļām Monreālā. Mēs domājam arī par to, kas notiek konfliktu zonās, par līdaparātu izsakošanu. Mēs esam ļoti daudz informācijas lasījuši avīzēs, bet jārunā par faktiem un skaitļiem. Jāsagabā vērs prātu, un nu, tagad beigšu ar 2015. gada prognozēm, un šķiet, ka tagad varbūt liks punkts savai prezentācijai, labāk uh, uzklausīšu arī jautājumus, nevis runāšu visu laiku viens pats. Paldies, paldies priekšsēdētāji! Kurš tagad runās? Džekija Fostera. Jā, kāds pārsteigums? Līdzam Hēmai. Jā, esmu šeit ar... bet mierīgs. Liels tiešām paldies par ļoti interesantu informāciju. Jā, tā taisnība, ka daži no mums šeit bija 10, 12 gadus atpakaļ, kad tas viss sākās. Kopumā komisija tiešām ir labu darbu paveikusi es par Brazīliju nebūtu tik optimistiska. Realistiski runājot, kad runāju par šiem pakalpojumu nolīgumiem, ar dažām valstīm ir vieglāk strādāt nekā ar citām, un dažādas valsts ir dažādos līmeņos, vienalga drošības vai citos, līdz ar to arī katra jāskat atsevišķi. Bet tiešām būtu liederīgi veikt kādu progresu, jo, manuprāt, es biju jāatreferente pie šī, jo patiesībā mēs šeit nepavadām komitejā lielu daļu laika runājot par visu šo, jo nu, jūs veicat šo darbu, atgriežaties pie mums, un tad mēs par to tā papļāpājam. Jūs pareizi norādījāt, ka ir arī vēl cits joms, kur jāveic progress, kas būtu liederīgi jums ir. Uh, attēlu un būtu lieliski, ja mēs varētu saņemt tos, bet tad, tad ir eh, šīs eh, darbs, kas notiek, bet nav konkrēti termiņi. Nevis dosie, kuri eh, mēs jau, jau strādājam, tad, tad sarunas ar Brazīliju un citiem būtu liederīgi, pat ja tas būtu aiz slēgtām durvīm, varētu arī sniegt informāciju vairāk. uzzināt par to, cik tālu esam tikuši ar tiem, ar kuriem jau esam uzsākuši sarunas. Mēs varam izdalīt arī tātad šos jau, visus jaunos partners un uh, nu, izvēlamies koordinātājs un referentus, kas un ko darīs, bet daudz darba vēl nav uzsākts. Tātad, ja jūs vienkārši varētu to atspoguļot, es Tātad viss vienkārši, man nepatīk sarežģīt lietas. Par uh, šo bāzes drošību, par šo nolīgumu arī uh, būtu jāstāsta, kur mēs esam, bet nekāda jūtīga informācija mums nav vajadzīga. Tā par pakāpojumu nolīgumiem priekšsēdāji tiešām būtu interesanti arī redzēt jūs uh, doties uz Monreālu, arī redzēt uh, Uh, kā attīstās situācija attiecībās konflikt zonām. TTIP arī būs interesanti, jo mums būs darīšana ar TTIP arī mūsu komitejā un arī citās komitejās. Līdz ar to mēs noteikti esam interesēti. Un noslēgumā vēl viena lieta. Negribu par to diskutēt, bet atkal Gibraltārs minēts jau vairāk kārt. Un Gibraltāra patiesībā ir izstāda arī šo lejā. Ja Man patīk Spānija, un es te negribu sajiet konfliktā ar spāņu kolēģiem. 90. gados, kad Rēla Palacio bija komisāra, tad mēs arī daudz runājām par šiem jautājumiem. Jās ar tam līdzīgi tur sākās visa likumdošana, tiešām aviācijas nozerē, tad sākās uh, šis process. Mums nekad, nā, mums nekad nebija problēmas tajā laikā ar Gibraltāru, Spāņiem nebija problēmas Un tad viņi vēlas uh, apstrīdēt 2006. gada nolīgumu, kas bija noslēgts krietni iepriekš, un tagad mēs zinām, kādēļ ir šī problēma. Apjūtā karalistē to nav nekādas problēmas, mums ir sava teritorija un. Un arī iekļaut aviācijas likumdošanā Es varu vismaz eh, runāt viņu vārdā, jo viņi nevar šeit runāt par eh, sevi. Mēs viņus pārstāvjam. Tātad mēs, Britu valdība, neesam ieinteresēti uz eh, kaut ko, kaut kā paturēšanu. Mēs iestāmies par vienoto gaisa telpu un tam līdzīgi. Mums ir nepieciešama efektīva, efektīva aviācijas tirgus Mēs vēlamies arī rezolūciju un ceram, ka kolēģi Spānijā, kuri brīnišķīgi tur arī eh, golfa laukumu Maljorkā spēlē golfu. Un ja mēs tiešām varētu turpināt strādāt pie šī jautājuma par uh, Eiropas Savienības ASV uh, eh, nolīgumu, tur arī uh, situācija atšķiras atšķirībās attiecībā uz vienoto gaisa telpu. taču arī par šo ownership un kontroli arī vēl nav pilnībā uh, noslēgts darbs. Varbūt jūs vēlreiz varētu sniegt jaunāko informāciju. Nu, man arī vienalga, vai tas ir aizslēgtām durvīm vai nē, jūs vēlaties šo komiteju runāt vai citām, jo tiešām šī informācija mums dažkārt ir ļoti liederīga, jo uh, ir informācija, ko var publicēt, ir cita, kas nav, bet liels paldies par to, ka ieradies šeit komitejā. Man prieks, ka. Uh, Tu dari šo darbu. Un bija grūti ar Kalas kungu iepriekš, un tagad ir labi, ka beidzot komisijai kāds, kas saprot lietas. Un pat, ja dažkārt viedokļi atšķirs, es domāju, ka patiesībā biežāk mēs vienojamies. Liels paldies, EKR grupas vārdā. Danke, Tavos Krelič. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, um, priekšsēdētāji. Jūs pieminējāt uh, līgumu ar Azerbaidžānu kā, uh, proc, uh, kā jautājumu, pie kur tiek strādāts. Un man ir jautājums, kas gal galā notiek ar šo procesu, vai mums te ir problēmas ar saturu vai ir kādi citi iemesli. Un otrs jautājums. Es piedāvātu, ja jums iespēja panākt to, lai uh, aviācijas joma arī būs kā prioritāte tētip sarunās, es domāju, tas būtu ļoti labi, jo es piekrītu Fosters kundzei ir ārkārtīgi nozīmīgi runāt par to šajās sarunās. Paldies! Paldies, Dīters Kochs! Jā, paldies! par jūsu optimistisko izklāstu. Man ir daži jautājumi, kas patiesībā sasaucas ar to, ko Žakliņa jau nu pat teica. Vispirms Kā jūs prāt, eh, konflikts Gibraltārā varētu ietekmēt nolīgums ar eh, trešajām valstīm, jo šobrīd Gibraltāra jautājums bloķē visu to, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību un nolīgumiem ar trešām valstīm. Otrkārt, vai vispār uh, ir jēga turpināt šos divpusējos nolīgumus ar trešām valstīm, ja mums nav uh, Eiropas vienotā gaistelpa? Uh, vai mēs, gluži, vai mēs neliekam, nekļūstam smieklīgi šajā jomā. Un treškārt, tētip jautājums. Tātad šis te, šī te vienošanās ar ASV, es vēlētos, lai jūs nedaudz konkrētāk runātu par to. Jūs teicāt, ka amerikāņi nebūtu nav ieinteresēti iekļaut šo aviācijas jautājumu, vai mm, mums te ir kādas intereses? Paldies! Paldies, Dominiks Rikē, lūdzu! Jā, es atvainojos, ka atgriezos ar nok nokavēšanos. Es nezinu, vai jūs jau runājāt par šo jautājumu, iespējams, ka jūs to pieminējāt pirms es uh, atgriezos šeit zālē. Nolīgums ar Maroku, vai te ir kādas īpašas grūtības, vai arī viss noritēs uh, glūti, jo jāsaka, ka te šis jautājums ir bloķēts jau zinām laiku. Un vēl viens komentārs par visu uh, aviācijas noregulējumu Eiropas līmenī. Es nevēlos atgriezties pie debatēm uh, par to, kāpēc uh, te šīs sarunas tiek bloķētas, bet nopietna problēma ir tas, ka tas nodara kaitējumu visai aviācijas nozarei, gan transportam, gan arī citām sadaļām. Un Mēs šobrīd esam ārkārtīgi kritiskā uh, periodā, un šie gadi, kurus uh, mēs uh, nodzīvojam bez jebkāda progresa, gal galā radīs mums grūtības vēlāk. Es domāju, ka par šo jautājumu mēs runājām arī ar ministru pirms brīža un arī ar komisāru pirms nedaudz iepriekš. Varbūt Mums eh, vajadzētu sagatavot šos dosie, lai tie būtu jau uz galda. Tātad mums vajadzētu satraukties par to, kas notiek eh, aviācijas jomā kopumā. Paldies! Jā, nākamais runātājs esmu es. Man ir eh, divi jautājumi. Ir viens institucionāls dabas jautājums, jo Eiropas Savienības tiesā ir lieta. Um, pa, eh, komisija pēc padomi un parlaments ir pievienojies un līdz ar to tiek bloķēti eh, turpmākie nolīgumi. Eh, Kad šeit tiks pieņemts lēmums, tātad tas ir institucionāls tāds jautājums. Otrs jautājums ir saistīts ar tētiku. Un Dīters Koks teica, amerikāņiem te nav nekādas intereses iekļaut uh, gaisa satiksmi tētip. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir um, milzīgas priekšrocības. Tam nav nekāda sakara ar konkurētspēju. Amerikāņi var izmantot uh, Eiropas Savienības tirgu, ASV uh, kompānijas dodas uz Berlīni, uh, Londonu un uh, citu vietu. Bet, uh, bet Eiropas Savienības uh, aviācijas uzņēmumi nevar nodrošināt lidojumus ASV iekšienē, jo Eiropas Savienība ASV netiek atzīta kā institūcija. Es domāju, ka tas ir nosodāmi. Un tāpēc mums vispār nevajadzētu runāt ne par kādu vienošanos, kamēr, ASV, kamēr Eiropas Savienība netiek uztvert kā institūcija. Ar visiem uh, visām valstīm mums ir divpusējie nolīgumi, bet ASV no tā izvairās, tāpēc, ka, protams, ka viņiem ir milzīgas ekonomiskās priekšrocības, un tāpēc man ir jautājums, kāpēc jūs vispār uzskatat, ka TTIP mēs vispār varam kaut ko Eiropas Savienībai iegūt, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ASV kaut ko parakstīs tikai tad, kad viņi no tā kaut ko iegūs, un, un viss šīs runas par papildus darba vietām nu, tas ir, tās ir tikai runas, un tāpēc es vēlētos zināt, kurā uh, Atlantijas okeāna pusē šīs darba vietas tiks radīts, un kāpēc mēs vispār uh, nerunājam par aviācijas nozaru un tāpat arī uh, jūras transporta nozari, kamēr Eiropas Savienība netiek atzīta kā institūcija, nekas tur nevar tikt panākts. Paldies, un tagad vārds jums. Good. Yeah. All right, thank you very much. Liels paldies! Paldies par um, labajiem vārdiem un paldies skadriem, par skadriem jautājumiem. Jāsaka, es īsti nesapratu jautājumu no priekšsētā. Jūs atsaucāties uz Eiropas Savienības uh, tiesu. Vai jūs varētu paskaidrot, ko jūs ar to domājāt? Tad, kad mēs runājam par kopienas likumdošanas horizontālo uh, piemērošana, eh, runa bija 2002. gada eh, lietā, bet jūs acīm redzot eh, atsaucaties uz kaut ko citu, es vēlētos zināt, uz kādu strīdu jūs atsaucāties starp Eiropas komisiju, padomi un tātad. Pirmais nolīgums 2011. gada nolīgums Islanda, Norvēģija un institucionālo jautājumu dēļ un šīs prasības Eiropas Savienības tiesā dēļ nav iespējams līdz galam pieņemt lēmumu. Thank you, Chairman. I just needed that. Paldies priekšsēdētāji, man bija nepieciešams precizējums, bija jāpakonsultējas arī pirms es sniedzu atbildi. Tātad eh, sākšu ar eh, pašu sākumu. Es, eh, man patika Fosters kungs priekšlikums par to, ka mums varētu būt sanāksmes aiz slēgtām durvīm, jo tad, kad mēs dodamies uz šādām sarunām, nav iespējams atklāt visus noslēpumus. Man ļoti žēl, jo mums kaut kas ir jāpatur kabatā, lai mums būtu kaut kādas manevrēšanas iespējas, tāpēc es domāju, ka tā ir ārkārtīgi laba ideja. Esmu gatavs uh, diskutēt un arī e, sniegt pārskatu, mm, teiksim, par sarunām, uh, kas notiks nākamnedēļ ar amerikāņiem, ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, jo mēs e, izsakām šaubas par viņu interpretāciju nolīgumam, tas atstās milzīgas sēkas uz mūsu interesēm, mūsu uzņēmumiem. Tāpēc es atbalstu šādu priekšlikumu. Tāpat arī bija jautājums par tētipu. Es centīšos atbildēt uz tētipu um, kopā, tātad uz visiem jautājumiem. Uh, Mēs no savas puses esam piedāvājuši iekļaut aviāciju sarunās par tētipu. Galvenais punkts no uh, mūsu puses ir tas, ka mm, mm, šis te um, vispārējās sarunas joprojām ir uz galda. Mēs nevēlamies uh, Um, piekāpties no Eiropas Savienības puses, bet mēs vēlamies, lai mums būtu tāda kā ceļu kārta, lai mums būtu vienots tirgus, kurā mēs atzīstam ikvien puses, uh, ikvienas puses tiesības investēt. Un tāpēc, manuprāt, mums ir galvenokārt jākoncentrējas uz to tētip sarunās. Līdz šim mūsu partneri pret to izturs negribīgi bet mēs komisijā neesam mainījuši savu nostāju un mēs nepiekāpjamies šajā punktā, mēs turpinām šīs diskusijas. Tālāk, kas attiec uz pakalpojumu daļu, jeb tirgus atvēršanas daļu, es domāju, ka tā nav investīcija nolīguma daļa. Un mēs vēlētos turpināt to eh, vispārējā nolīguma ietvaros starp Eiropas eh, Savienību un ASV valdību. Tātad tas ir nolīgums, kas mums ir šobrīd, un es piekrītu, tas ir vienpusējs nolīgums. Bet es vēlētos arī atgādināt šeit, ka tad, kad mēs runājam par ASV uzņēmumiem, kuriem ir piekļuve Eiropas Savienības iekšējiem gaisa ceļiem, tad uh, lielākajai daļai šo uzņēmumu jau bija piekļuve šim tirgum pirms mēs parakstījām nolīgumu. Tātad uh, tas bija noregulēts divpusējo nolīgumu ietvaros, un mēs to saucam par piekto brīvību. Mēs to nesaucam par kabotāžu. Tātad uh, tiesības nodarboties ar šo iekšējo biznesu, bet tā nav kabotāža. Un tagad es pieminēju šo maģisko vārdu - kabotāžu. Ikreiz, kad es tikos ar amerikāņiem, es viņiem to pieminu, viņiem tas nepatīk, un viņi nekad nav vēlējušies par to runāt. Bet, protams, ka kā sarunvedējs es varu uh, jums eh, garantēt, ka mēs par to vienmēr runājam, mēs vienmēr atgādinām par savām interesēm, uh, proti par ieinteresētību piekļūt ASV tirkumu, arī kas attiecas uz uh, brandingu, jeb to, ka mūsu uzņēmumi tiek ierobežoti ASV tirgu. Bet tās ir sarunas, kuras notiek ik pēc sešiem mēnešiem vai reiz gadā. Un, protams, ja būs nepieciešams, es atgrieztos šeit un labprāt izklāstītu jums to slēgtā sanāksmē. Tas sakāms ne tikai par pasažieru pārvadājumiem, bet arī kravu pārvadājumiem. Un, un vairāk arī šeit nevēlos teikt, jo pretējā gadījumā varbūt aiziešu par tālu. Tālāk, daži komentāri par Maroku. Tikai kungs uzdev jautājumu. Jā, un Eiropas Savienības tiesas eh, jautājums. Jūs to uzdevāt priekšsēdētāji. Mums ir institucionāls sarunas eh, šeit, bet tas mums neliedz īstenot nolīgums, kurus mēs esam parakstījuši, jo ikvienā nolīgumā mums ir arī klauzula, eh, kurā ir teikts, ka mēs īstenosim visu to eh, pēc parakstīšanas, mums pēc tam ir ratifikācija, un tad bieži vien ir debats ar eh, padomu un ar jums arī. Un tad ir konstitucionāls debats par to, kas būtu un kas nebūtu piemērots instruments bet tas mums neliedz um, izmantot nolīgumus savā labā, un kas attiecas, un uh, tas sakāms arī uz Maroku. Pirms tiks varakstīts šis uh, līgums, uh, Tunisija bija uh, daudz aktīvāka un bija arī šeit viens slaids manā prezentācijā, kurā bija redzams uh, tirgus apjoms un cenas. Pirms Maroka ir pieņēmusi politisko lēmumu atvērt savu tirgu Eiropai, un arī pakļaut savus uzņēmumus uh, konkurences spiedienam, varbūt mēs varētu atgriezties pie šī slaida. Jūs redzat, ka Maroka patiesībā ir milzīgi daudz iegūs, un arī mēs esam iegūši no šī nolīguma. Un tātad atbild uz jūsu jautājumu par to, vai te ir kādas problēmas. Jā, protams, īstenojot ir diezgan daudz problēmu, bet nav nekas tāds, par ko man vajadzētu jums tagad ziņot. Tātad te nav nekāda politiska problēma. Ir politiska eh, motivācija eh, turpināt no abu pušu eh, puses, tātad pat ja daži paplašina savu biznesu diezgan ievērojamos apjomos. Tā ir e, prezentācija par drošības jautājumiem. Nu, labi, lai paliek. Azerbaidžāna. Par to bija jautājums. 2012. gadā šķiet mēs bijām ārkārtīgi motivēti, tad, kad uzsākām pirmo uh, sarunu raundu 2013. gada janvārī, un arī Azerbaidžāna no savas puses bija ļoti motivēta. Mēs esam gatavi. Mēs izdarām spiedienu, bet šobrīd nacionālais pārvadātājs, uh, nu, nav īsti, ka tas ir tā varētu teikt. Un tāpēc mēs gaidām to brīdi, kad otra puse atgriezīsies pie sarunu galda. Mēs esam iepazīstinājuši ar savu mandātu, ar saviem priekšlikumiem. Tas, ko mēs dzirdam, eh, tiek teikt, ka tas šobrīd tiek tulkots. Tā ir pavisam vienkārši atbilde un tieša. Es domāju, ka esmu vairāk vai mazāk atbildējis uz visiem jautājumiem. Man ir vēl viena prezentācija, pavisam īsi, ja jūs vēlaties, un, protams, ja jums ir interesi. Jā, Marokas slaids, lūdzu, tagad jūs to varat redzēt. Rikē kungs, lūdzu. Līdz ar to esmu noslēdzis atbildes. Lielas paldies! Un līdz ar to esam noslēguši arī šo punktu darba kārtībā. Tagad ir dažādi jautājumi. Neviens vairs nevēlas neko teikt. Tad līdz ar to noslēdzam šo sanāksmi, uh, nu vēl veiksmi un tiksimies nākamajā. Sie noch mal, nein, das war eine I, andere. Irene, it's, it's up to you, Chairman. Uh, tas ir jūsu ziņā, priekšsēdētāji. Man bija daži slaidi par uh, nolīgumiem gaisa drošības jomā. Nu, tikai pāris minūtes, protams, ka ir jau vēls, un tad, bet tādā gadījumā jūs būtu informēts, un es priecātos par to, ka jūs esat uh, saņēmuši šo informāciju. Jā, turpin priekšēdēs es to īsti nesapratu, bet labi. Jā, es joprojām mācos, tātad es vēlējos teikt tikai dažus vārdus par divpusējiem aviācijas drošības nolīgumiem, jo mums ir visaptvaroši nolīgumi, bet mums ir arī divpusēji nolīgumi aviācijas drošības jomā. Pirmais slaids. Tātad Mums ir Eiropas Savienības ASV nolīgums, Eiropas Savienības Kanādas nolīgums, Eiropas Savienības Brazīlijas nolīgums. Tajos visos ir elementi, kas attiec arī uz drošību. Tātad vis, vispārējos nolīgumos ir arī drošības uh, aspekti. Un mums ir BASA nolīguma ar trim valstīm. Pirmais uh, tika noslēgts 2008. gadā, tad vēlāk 2011. ar Kanādu un ar Brazīliju 2013. gadā. Kā jūs zināt, visas šīs valsts ir arī lielākie ražotāji. Tātad te mums ir divpusēja interesētība. Mēs esam interesēti viņu produktos, viņu sistēmā, un ja tas ir pietiekami augsts standarts eh, mums, tad mēs varētu divpusēji atzīt to. Runa ir par juridisku instrumentu, kas Eh, mums ļauj eh, atbrīvoties no dublēšanās. Un tātad, ko mēs darām? Mēs cenšamies samazināt administratīvo slogu, runājot par Bombardier, eh, Boeing vai Embraer. Nu, tas ir gluži dabiski, ka mēs vēlamies viņu uh, drošības līmeni, lai mums nebūtu tas vēlreiz jādara Eiropas uh, drošības aģentūrai. Nākamais slaids. Jūs droši vien tiekaties arī ar Patriku Kī, un jūs noteikti varat uzdot specifiskākus dabas jautājumus viņam, jo Eiropas aviācijas drošības iestāde ir tā, kas patiesībā īsteno šos nolīgumus. Tātad patiesībā tie ir atzīšanas nolīgumi, tiek atzīts otras puses eh, drošības eh, līmenis, kas ir augsts. Mums ir arī augsta līmeņa e, regulatīvā sadarbība šajā jomā. Kāpēc mēs vispār runājam par šo jautājumu ar jums? Tāpēc, lai jūs zinātu, mēs, Japānu, mēs pieminējām Japānu un Ķīnu. Mēs domājam, ka Ķīna ir nākamais lielais partners, kas izdara spiedienu un izrāda interesi uh, par šāda divpusējā nolīguma noslēgšanu. Mēs šobrīd neesam pieprasījuši mandātu, bet ir pamats to darīt, jo mums ir Airbus Mums tā tad ir uh, nozars ieinteresē, ieinteresētība. Un Ķīnā ir ražotne. Uh, un mēs vēlamies, lai Airbus 380 un 350 būtu pārstāvēts Ķīnas tirgū. Un viņi savukārt ir ieinteresēti um, komak uh, līdmašīnas komercializēšanā Eiropas Savienības tirgu. Tātad Ķīnā ir e, stratēģija, mums ir nepieciešams veicināt uzticēšanos. Tas ir tieši tāpat kā e, ASV gadījumā. Patiesībā sākotnēji šķiet, ka te nekā, ne, neko nav iespējams panākt, bet e, no mazāk kompleksiem produktiem mēs varam pāriet uz liel, vairāk kompleksiem, kompleksiem produktiem. Mums nav nepieciešama dublēšanās. Mums tam bija nepieciešama septiņi gadi, mums vajadzēja certificēt arī dažus e, Airbus e, gaiskuģus, un jāsaka, līdz šim ķīniešiem nav pieredzes certificēšanā un e, kompleksu preču laišanai tirgū, tātad, piemēram, lidmašīnu. Mēs vienkārši vēlējāmies, lai jums zinātu, Mēs esam ļoti atvērti, bet mums ir jācenšas veicināt uh, savstarpēju uzticēšanos. To teica arī Kalas kungs un Barozo kungs visiem tiem, kas uh, teica mums, kaut kas ir jādara uh, drošības standartu jomā, un Barozo teica mums, nav standartu drošības jomā. Tātad, es domāju arī Japāna ir nākamais kandidāts, ja Ja es pareizi uh, esmu informēts, tad Mitsubishi arī nodarbojas ar ražošanu. Pēc tsunami un pēc Japānas uh, tirgus sākotnējās atvēršanas jāsaka, viņi ir nedaudz piebremzējuši sadarbībā arī pie, strādājot pie citiem jautājumiem. Bet uh, mūsu rītībā ir laiks, un katrā ziņā Japāna būtu nākamā prioritāte. Līdz ar to esmu noslēdz savu prezentāciju par BASA nolīgumiem. Ceru, ka tas nebija pārlieku ilgi. Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Ja ne, tad esam šodien strādājuši diezgan centīgi un arī vakar. Liels paldies! Esam noslēguši šo sanāksmi. Tiksimies februārī. Paldies!